Right. Um, we, we had... right, we better... Mēs varētu sākt varbūt sanāksmi, kaut gan daudzi jau vēl nav ieradušies, nu tomēr. Where we got to? We're going to read uh, Hospital Martin 8.8. 8, 8, hang on. Yeah. No? Yeah. Right. So the first item this... Tātad pirmais šā rīta darbkārtības punkts ir astotais punkts ziņojums par Eiropas vīdes ekonomiskajiem kontiem. Hans-Peter Mārtiņa ziņojums. Lūdzu, referent kungs, jums vārds. Well, good morning, everybody. Labrīt visiem. Komisijas pārstāvis pajautāja, kas notiks ar mm, maniem priekšlikumiem, un es eh, teicu, ka problēmas nebūs, izveidosies vairākums, jo viņš jautāja, vai es esmu vienīgais eh, biedrs, kas ir klāt zālē. Nu, es esmu, izņemot jūs priekšsēdētājs kundze, bet jūs jau esat pāri eh, mums visiem. Es varbūt tomēr izteikšu vairākas piezīmes. Es nevēlos eh, nekādā veidā atkārtot kļūdu, ko mm, izdara katoļu priesteri, proti, ka Uh, kas pie atbildības sauc tos, kas neapmeklē regulāri baznīcu. Um, bet, nu, es no rīta domāju, ka šis būs viens no tiem um, brīžiem, kad jūs, kolēģi, jautāsiet, uh, kāpēc tad cilvēki nav apmierināti ar politiku, um, kāpēc palielinās attālums, distances starp pilsoņiem un uh, ievēlētiem pārstāvjiem. Tādas klasiski Uh, varētu uh, tā ievadīt šī, šīs dienas uh, rīta darba cēlienu ar šo te runu. Mums, mūsu sabiedrībā kaut kas nenotiek pareizi, un proti mēs politiķi nedarām to, ko pilsoņi no mums gaida. Un šai konkrētajā gadījumā es runāju par uh, Eh, perspektīvu un par eh, vadības iniciatīvu, proti eh, par to koncepciju, kā likt Eiropas Savienībai darboties labāk, funkcionēt labāk, kur ir tās priekšrocības, ko mums dod mūsu vēsture. Protams, ir arī trūkumi, bet kas pēc būtības ir kodola elementi, ar kur palīdzību varētu augošo paudzi iesaistīt politikā. Un, manuprāt, tieši šeit mēs runājam par tēmu, kur no vienas puses tiek pieprasīta atbildība no mums, deputātiem, un no otras puses, kur mums ir izredzes un es runāju tik lēni, lai Piers Lamberts arī visu labi saprastu. Kur tā tad mums arī ir izredzes? Doties um, tā kā ārpus Eiropas, uz priekšu, atbildības jomā. Uh, Jūs priekšādātājs kundze ļoti pareizi izteicāties eh, vienā no iepriekšējām sēdēm, ka eh, nevar statistiku novērtēt par zemu. Jūs eh, un mēs šai komitejā zinām, nu, ka tas sākumā bija tāda nogurdinoša lieta. Es gan izmantoju jau diezgan ilgi uh, statistikas uh, priekšrocības, bet um, ar Eirostat mēs uh, redzam, ka mēs strādājam ļoti bieži ar skaitļiem. Un ja uh, šie skaitļi nav uzticami, ja tie mums uh, noved nepareizajā virzienā, tad, uh, nu, šīs kļūdas var izmaksāt ļoti dārgi, līdz 30 miljārdiem eiro. Nu, Grieķijas gadījumā, piemēram. Nu, un tagad atkal pie mana priekšlikuma. Tā ir klasiskā situācija. Šeit eh, parlamentā un šajā komitejā iezīmēt perspektīvas un parādīt, ka esam kaut ko iemācījušies. Ko esam iemācījušies? Līdzinējā labklājības definīcija balstās uz ekonomikas izaugsmes un rekonstrukcijas eh, rādītājiem pēc otrā pasaules kara, un ar to nepietiek, jo mēs taču varam uh, redzēt, ja mēs uh, kvalitatīvi nevaram panākt uh, izaugsmi, tad noteikts lietas vienkārši netiek ņemts vērā. Es pats izaugu pie Bodena ezera, Un tur eh, bija daudz sniega, bet tagad sniega tur praktiski vairs nav. Eh, klimata pārmaiņas eh, iespējams, arī vairāk mašīnu tiek izmantotas, kurina vairāk. Nu, tā tad, lai atrastu sniegu pie Bodenezera, man jābrauc ar mašīnu 50 līdz 100 kilometriem pie kalniem, kas tur atrodas, un man, man jāņem vērā šīs papildu izmaksas. Man jābrauc tā, tad jāsmaksā eh, par benzīnu, un eh, tas viss ietekmē ekonomiku pie Bodenezera. Bet kā? Tad runājot par eh, šo ekonomikas attīstības aprēķinu, nu, komisija tagad sāk to visu aprēķināt, un nevalstiskās organizācijas un pilsoņi un uh, akadēmiskās aprindas eh, piedalās eh, šajā procesā. Nu, es īsti nezinu, kurš tad īsti parlamentā pie, pēdējo piecu, sešu gadu laikā nodarbojās ar šo problemātiku, iespējams, vidas komitejiem lielākoties. Un nu, tagad mums būtu tā kā iespēja teikt, jā, mēs esam sapratuši un vēlamies spērt tālāko soli. Eh, jā, mēs nevēlamies tikai. Uh, pārvarēt un aizmirst šo ekonomikas krīzi. Mēs vēlamies definēt labklājību citādi, plašāk, iesaistot dažādus moduļus. Ar, uh, situāciju, kad uh, mēs redzam, cik strauji attīstās Ķīna, uh, mēs uh, mēs redzam, kas notiek šajās valstīs, bet jāsaka, ka šī attīstība notiek piespiedu kārtā. Mainās dzīves kvalitāte, um, mēs progresējam Eiropā, mums ir noteikta pieeja, kas tiek ievērota, un es uzskatu, ka tik tiešām dažādās jomās mums vajadzētu attīstīt noteiktus modeļus, proti uh, konti, ekonomikas mēroga materiālu plūsmu konti, uh, ekonomiskie konti, uh, emisiju konti uh, un tā tālāk. Nu tad uh, es vēlos, lai mēs būtu drosmīgi šai ziņā un uh, spērtu šo soli uz priekšu. Un tas, protams, pieprasīs finansējumu. Un es domāju, ka komisijas ietvaros mums ir šis personāls un līdzekļi, lai uh, reformētu attiecīgi Eirostat uh, dienestu. Es uzskatu, ka statistika var būt kaut kas, kas uh, tik tiešām Eiropas Savienībai nāks par labu. Paldies. Um... Paldies. Meklēju ēnu referentus. Tack för ordet. Till att börja med... Paldies, eh, priekšsēdētāji, saka Lodvigsona kungs. Eh, manuprāt, pozitīvi ir tas, ka tagad tiek veidots skaidrs arī tiesiskais pamats eh, šiem te ekonomiskajiem kontiem, jiem ekonomikas bilancei. Mums to vajadzēja varbūt darīt jau sen, bet uh, tagad mēs varētu nedaudz pātrināt procedūras. Uh, jo nav jau runa tikai par to, ka tas viss ir jānoslēdz, tas ir tikai pirmais solis. Eiropas 2020. gada stratēģija runā par ekonomikas attīstību, balstoties uz vīdes pieeju. Tātad mēs nedrīkstam varbūt tikai mainīt pieeju vīdes datiem, mums ir vajadzīga tāda plaša platforma, plašs pamats, ņemot vērā vīdes aspektus uzlabota vides statistika ir priekšnosacījums tam, lai mēs varētu ņemt vērā šos vidas aspektus mūsu ekonomikas analīzēs. Un tāpēc ir uh, nepieciešams, uh, lai panāktu šo uh, ekonomikas pārēju uz zaļo ekonomiku. Es domāju, ka statistika ir tīri tehniski pasākumi, bet tie ir ļoti būtiski pasākumi, lai tiešām uzsvērtu šo te vidas perspektīvu. Šādai vides aspekta analīzei noteikti ir priekšrocības. Tad mēs redzēsim, kas notiek dalību valstīs, kas darbojas, kas nedarbojas, tad, kad tiek pieņemta politiska lēmuma. Un uh, Hans Penter Mārtiņa piedāvātie grozījumi uh, ir ļoti pozitīvi. Viņš uzsver, ka ir iespējams šo te vides dimensiju šeit ņemt vērā. Vēl viena lieta ir jāapspriež, proti ilgtspējīgas statistikas sistēma, kā to piedāvā Martina kungs, un tas ir pareizais veids, kā šeit rīkoties. Vēl viena lieta, kas mums ir jāskata, ir jautājums, kā mēs varēsim nodrošināt, ka var tikt apmierināts pieprasījums pēc resursiem, kas ir palielināts. Tātad vispirms vajadzētu investēt labākā statistikā. Un mums ir jādomā par to, kā šī te ziņošana par vides faktoriem varētu notikt Eiropas Savienības līmenī jo tas ir um, ļoti būtisks aspekts Eiropas 2020. gada stratēģijas īstenošā. Mums ir vajadzīga laba sadarbība, lai mēs varam veidot labu ziņojumu. Paldies! Paldies, Filip! Thank you, Chair. Uh, I will... Paldies, priekšsēdētāji! Es vispirms sākšu ar to, ka es nevis pateikšos uh, referentam, bet es Vēlētos runāt par to, eh, kas mēs šeit esam un cik daudz mēs esam ieradušies. Vai mēs tiešām nopietni pievēršamies šiem jautājumiem? Ja um, komitejas locekļu uh, apmeklētība atspoguļo mūsu politisko vēlmi, uh, tātad izmanto ievies šo jauno modeli, kuru nu pat kolēģis izklāstīja, tad jāsaka, ka es esmu nu, norūpējies. Es neesmu pārliecināts, ka šis ir pareizais veids, kā to darīt. Mēs varbūt varam uh, to norakstīt uz tā rēķina, ka statistikas, kā kolēģis teica, ir garlaicīgs eh, jautājums, bet tas ir garlaicīgs jautājums tiem, kas vēlas īstenot politiku, nebāstoties uz faktiem un skaitļiem. Un es eh, vēlētos, lai mēs balstītos uz reāliem faktiem, un tad mēs, protams, varam definēt, kurp mēs vēlamies e, nonākt. Tāpēc ir ļoti svarīgs apkopot šos faktus, jo es nāku e, no pasaules, un es zinu, ka Šaron to arī tur es bijusi, ka, ja mēs neizmēram lietas, tad mēs gluži vienkārši nevaram tās sasniegt. Mums ir jāizvērtē ietekme uz vidi, jo mēs nevēlamies uh, Eh, protams, palielināt ietekmi uz vidi, mēs gluži pretēji vēlamies to samazināt, un tāpēc mums tas ir jāizmēra. Tā ir kritika, eh, ar kuru mēs bieži vien saskaramies, tad, kad mēs nevēlamies balstīties tikai uz IKP datiem, jo mums tiek apgalvots, ka šie dati nav pietiekami uzticami, nav pietiekami skaidri. Tāpēc man būtu neliels ieteikums attiecībā uz šo priekšlikumu Un tagad es pateicos Hansam Vetram eh, ne tikai par to, ko viņš ir uzrakstījis šajā ziņojumā, bet arī eh, par to, ko viņš aprakstīja pirms brīža. Tu noteikti saņemsi manu atbalstu. Vienīgā lieta, ko es vēlētos vēl uzsvērt, jūs varbūt domāsiet, ka es nerunāju pietiekam daudz pēc būtības, bet es gribētu runāt par izmaksu jautājumu. Nekas nenāk par brīvu. Ja mēs tik tiešām vēlamies uzticamus datus, ja mēs vēlamies faktus, tad mums ir e, kaut kas jādara, jo mēs to nepanāksim tāpat vien. Es nesaku, ka mums ir jāveido jauna apakš nodaļa Eirostatam. E, mums ir jāizmanto Eurostat dati, bet mums tie ir jāpaplašina. Un, ja tas ir saistīts ar izmaksām, tad arī šis jautājums mums ir jāapsver. Protams, ka tam ir jābūt pēc iespējas efektīvākam no izmaksu viedokļa. Mēs nevaram gluži vienkārši paziņot, ka mēs to nevaram paveikt un mēs to nedarīsim. Varbūt, ka mums ir uh, jābeidz apkopot dažus datus, kuri vairs nenodara. Un noslēgumā es domāju, ka. Uh, Šie dati ir tikai neliela daļa no tiem, kurus mēs varētu paplašināt. Mēs eh, vakar eh, diskutējām arī ar komisijas eh, pārstāvjiem, un janvārī, kad būs pirmais makroekonomiskais pārskats par Eiropas semestri, Komisija grasās savā tabulā iekļaut arī sociālos un vides, uh, sociālās un vides atsauces. Iespējams, ka tie nebūs dati, kas būs uh, tik strikti un uzticami, kā tie, pie kuriem mēs esam pieraduši finanšu uzskaitas uh, procesā, bet, vispirms tas ir pirmai, bet vis, vismaz tas ir pirmais solis uz priekšu. Mums ir jācenšas panākt to, lai komisijas saņemtu uzticamākus datus. Uh, Tātad paldies, Hans Pēter, šī ir ļoti laba iniciatīva, bet es domāju, ka mēs visi tie, kas esam interesēti šajā jautājumā, mums visiem ir jādara viss iespējamais, lai uh, izplatītu šo informāciju mūsu politiskajās grupās, lai mēs iegūtu plašu atbalstu. Paldies. Paldies Filipam Vikī nākamā. Jā, paldies. Um, Daži komentāri no Kamalkunga puses, viņš nevarēja ierasties tāpat kā vēl daži kolēģi. Mēs eh, redzam, ka ir zināma politiskā vienošanās par to, ka mums ir jācenšas eh, iekļaut arī eh, ietekmes uz vidas datus, tas ir svarīgs solis uz priekšu. Mums ir jāizvērtē vidas pasākumu um, efektivitāti, tad, la, tāpēc, lai mēs varētu sanākt savus, panākt savus mērķus pēc iespējas efektīvāk, lai mēs varētu arī iegūt salīdzināms un kvalitatīvs datus, bet ir bažas par to, ka mums nav uh, eh, kopīgi atsauču, lai uh, apkopotu šādus datus par ietekmu uz vidi. Un pēc iespējas mēs vēlētos, lai um, šie standarti tiktu uh, koordināti arī ar, arī ārpus Eiropas Savienības. Un visbeidzot, ņemot vērā sarežģīto ekonomisko situāciju un ierobežojums eh, attiecībās budžeta līdzekļiem, iespējams, ka jūs kā referents vēlēties, vēlēsieties drīzāk eh, ņemt līdzekļus no jau esošajiem, nevis vēl papildināt ar jauniem eh, fondiem. Paldies! Paldies, šķiet, ka visi ir izteikušies. Tagad Hans Pēter Mārtiņ varbūt vēlētos atbildēt uz uh, komentāriem. Jā, liels paldies par iespēju izteikties vēlreiz. Es novērtēju kolēģu izteiktos komentārus. Būtu lieliski, ja tas atspoguļotu kopējo attieksmi attiecībā šo projektu. Un es kā cilvēks ar žurnālista pieredzi varu teikt, es būtu pietiekam drosmīgs un ar skatu nākotnē un teiktu, ka mums tas būtu jānosauc par Eiropas ilgspējības statistiku. Tātad ilgspējības statistiku Tādējādi mēs eh, dotu priekšstatu par to, kāds ir mūsu mērķis un ko mēs ar to domājam. Jautājums, kas attiec uz finansējumu, tas noteikti ir jādiskutē. Es saprotu Filipa Lambēra teikto, eh, es arī saprotu Vikijas Fords teikto, un es domāju, ka mums būtu jāraugās uz uh, šo te paplašanāšanās dividendi. Visi šie te uh, paplašanāšanās uh, īrēņi, ko viņi ir panākuši, un varbūt, ka mēs varētu vienkārši pārskatīt uh, tos amats, kas šobrīd ir, un varbūt, ka mēs varētu uh, saņemt uh, papildus ekspertīzi. Es noteikti kā uh, Es noteikti to atbalstītu un noteikti, ka komisijā ir dažas nodaļas, kuras ir savu darbu paveikušas, un tas nenozīmē, ka mēs varam paturēt šos cilvēkus amatos uz mūžu. Paldies! Lielas paldies! Grozījums var iesniegt līdz 1. oktobrim. Tos izskatīsim 18. oktobrī, komitejā balsosim 26. oktobrī un līdz ar to atbildīgā komiteja balsos 9. novembrī un plenārsēdē. E, šis jautājums tiks izskatīts e, decembrī pirmajā plenārsēdē. Tāds būtu grafiks attiecībā šo jautājumu. Tagad nākamais punkts, kas ir devītais punkts darba kārtībā. Nodokļu un attīstības sadarbība ar jaunatīstības valstīm, lai veicinātu labu pārvaldību nodokļu lietās. Atziņam sagatavojusi Pitikainēns kundze, bet viņa nav varējusi ierasties, un uh, kolēģi iepazīstinās viņas veidā. Uh, Paldies, uh, priekšsēdētājs kundze Sirpa atvainojas, ka nevar šodien šeit ierasties, jo NV komitejā ir balsojumi, kur viņai ir jāpiedalās. Tātad es pateikšu pāris vārdus viņas vārdā. Šajā atzinuma projektā viņa atbalsta komisijas iniciatīvu tātad vērtē to pozitīvi un eh, redz nepieciešamību uh, veidot regulatoro ietvaru, uh, lai atbalstītu uh, starptautisko nodokļu sadarbību un ekonomisko izaugsmi un privātā sektora atbild, at, attīstību. Viņi norāda, ka ilgtermiņā i, nabadzīgākiem valstīm ir jākļūst pastāvīgām nodokļu jomā. Uh, un tomēr uh, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un dažādas nodokļu paradīzes uh, traucē šo attīstību. Šajā te atzinumā tiek aicināts komisija pieņemt stingrākus uh, nodokļu ožu identificēšanas kritērijus un strādāt arī pie tā, lai nodokļu informācijas automātiskas apmaiņas jomā tiktu noslēgts starptautiski saistošs daudzpusējs līgums. Un visbeidzot, svarīgs punkts ir arī tas, ka uh, viņi domā, ka labas, uh, labi principi, labākās prakses principi būtu jāiekļauj visos nolīgumos, ko Eiropas Savienības dalībvalsts kā puses noslēdz nodokļu jomā. Un es domāju, ka tie ir trīs galvenie punkti šajā atzinumā, un labprāt dzirdēšu jūsu komentārus un jūs varētu nosūtīt savus komentārus arī sirpai lūdzu. Paldies, Viki, eh, tu lūdzu vārdu. Jā, es eh, vēlreiz eh, tagad tēlošu Said Kamālu, bet viņš man lūdza sniegt sekojošo paziņojumu. Viņš uzskata, ka ir svarīgi, lai mēs nāk klajā ar kritērijiem, kā identificēt nodokļu paradīzes, un no, mums ir arī jāatzīst, ka uh, um, attīstības valstis, protams, samazina savus nodokļu likmes, lai piesaistītu investīcijas savām darbvietām. Ir uh, svarīgi atzīt arī, ka zemāki importu nodokļi veicina tirzniecību, un tas var iedrošināt uh, valdības uh, dažādot nodokļu ieņēmumu avots un veidot uh, līdzsvarotākas nodokļu sistēmas. Eksperti bieži vien pauž bāžas, ka daudzās nabadzīgās valstīs uh, Eh, valdības pārāk paļaujas uz eh, ārējo palīdzību un eh, nestrādā pietiekam aktīvi, lai aktivizētu nodokļu ieņēmumus. Paldies. Sven. Sven, lūdzu. Tikai pavisam īsi liels paldies par šo te atzinumu projektu. Es domāju, tas ir ļoti labi sastādīts un daudz no svarīgākajiem punktiem, ko esam vairāk kārt jau apsprieduši, ir šeit iekļauti. Uh, Un vismaz vācu tulkojumā septītais punkts eh, varbūt varētu tikt formulēts skaidrāk. Tur nav runa tikai par eh, kontu publiskošanu visās valstīs, bet valsti, valstī pa valsti. Tātad katrā valstī. Droši vien, ka tas te nav apzināti tā ierakstīts, bet to varētu precizēt. Protams, nodokļu likmēm ir jāatbilst uh, katras valsts uh, piedāvājumam, ko piedāvā sabiedrībai, bet mums nevajadzētu šajās debatēs aizmirst, ka dažās pasaules daļās uh, jau tagad ir uh, būtiska nodokļu konkurence. Un es gribētu teikt, ka jau daudzās pasaules daļās uh, transnacionālās korporācijas, kad tās investē valstīs, jau sagaida, ka tām būs 0% nodokļu likme. Tātad, ja mēs sākam šīs debats, tad mums ir jāsaprot attieksme starp, uh, attiecības starp nominālajām nodokļu likmēm un reālo situāciju, jo um, lab, par uh, nulles likme labāks ir tikai subsīdijas. Tātad attīstības valstīs problēma ir tā, ka šobrīd viņi pat uh, nevar nodlikt um, tādu mērenu um, nodokļu likmi, jo ir vesela konkurence brīvās tirzniecības zonām un tā tālāk. Tātad mums ir jāizvēlas uh, līdzsvarots veids šeit un nav jāprast tikai konkurētspējīgas nodokļu likmes, kādas jau pastāv virknē eh, speciālo ekonomisko zonu un tur notiek ārvalstu investīcijas šajās attīstības valstīs. Neredz, ka vēl kāds gribētu izteikties. Uh, varbūt eh, jūs gribētu kaut ko pateikt. Paldies par komentāriem, es tos nodošu tālāk. Lamberts kungs, jūs arī gribējāt pateikt kaut ko. Jā, es gribēju tikai piebilst pāris punktus. Ziņojumā tiek minēta uh, ziņošana katrā valstī, un es domāju, ka šim noteikumam būtu jātiecas uz uh, val, kompanijām, kas darbojas dažādās valstīs. Netiek minēta minēts uh, finanšu transakciju nodoklis. Tad, kad mēs par to runājam, tad uh, tiek eh, teikts, jā, tas varētu būt globāls, tam jābūt globālam. Es domāju, ka šī būtu tā vieta, kur mēs varētu ierakstīt to un par to nobalsot, ka tam ir jābūt globālam transakciju nodoklim. Paldies! Referente tiks informēta par šiem komentāriem. Tagad pāriesim pie desmitā darbkārtības uh, punkta, kas ir ES garantijas piešķiršana Eiropas investīciju bankai attiecībā uz zaudējumiem sastībā ar aizdevumiem un garantiju projektiem, kurus īsteno ārpus Eiropas Savienības, bet šobrīd mēs vēl gaidām uh, atzinumu sagatavotāju. Asai kundze. Ā, laika grafiks iepriekšējiem punktam. Jā, tiešām, saka priekšsādātāji tiešām ļoti noderīgi, ka varam ar to aizpildīt šo nelielo pauzi. Grozījums varēs iesniegt līdz 4. oktobrim, tos izskatīsim 26. oktobrī, balsojums ekonu komitejā 8. novembrī un uh, galvenajā komitejā, kas ir NV, ja nemaldos, nē, attīstības komiteja tā ir, viņi balsos 9. decembrī un plenārsēdī kaut kad pēc tam. Tagad mēs tātad varam pāriet pie uh, desmitā punkta, bet pagaidīsim, kamēr Kutaškungs atnāks. Problēma ir tāda, ka viņam ir kaut kas jāprezentē citā komitejā. Nav tā, ka viņš vienkārši neierodas. Mums visiem ir šīs problēmas ar mūsu darbkārtību. Right. Um, we can now resume. Um... Tā, tagad mēs varam, kā jau es teicu, uh, sākt šo punktu skatīt. Uh, atzinuma sagatavotājs uh, tikko ir ieradies. Un te ir runa par Eiropas investīciju bankas garantijām. The... Un īpaši runājot par EIB. Uh, Uh, un garantiju piešķiršanu šai bankai. Lūdzu vārds referenta kungam. Paldies. Jā, tiešām es biju uh, Intē komitejā un man tur bija jāatskaitās. Atvainojiet, bet uh, runājot par uh, šo priekšlikumu, uh, šeit ir ļoti pozitīvas uh, idejas. Mēs atbalstām uh, Eiropas Savienības uh, attīstību un uh, palielinām EIB uh, lemtspēju infrastruktūras un ilgspējīga transporta sektorā. Mēs runājam gan par valsts, gan privāto sektoru. Nīpaši mūs interesē vietējā privātā sektora attīstība, atbalstot MVU. Lai atbalstītu ilgspējas mērķu sasniegšanu, eh, ir jāpasveitro divi elementi īpaši MVU eh, sektora loma, lai stimulētu vietējās ekonomikas un eh, bezdarba līmeņa mazināšanu, kā arī tehnoloģiju un zināšanu transfera svarīgums no Eiropas Savienības citām trešām valstīm. EIB ir jānodrošina, ka visa lēmuma mērķi tiek arī īstenoti. Pēc ekonomiskās krīzes mēs redzam, ka nepieciešama globāla finanšu sadarbība, lai aizsargātu valstu finanses. Līdz ar to EIB e nevajadzētu veikt operācijas nodokļu oāzēs. EIB aizdevumu pieejamību un efektivitāti ir jāuzlabo. Un, lai panākt lielāku pārredzamību tiecībā uz līdzekļu galīgu izmantojumu. Uh, mums ir jāpalielina uh, pārskatāmība un jāpublisko uh, visi nolīgumi, kurus EIB noslēdz ar citām iestādēm. Tik tālu no manas puses, paldies, paldies! Vai kāds vēlas par to izteikties? Lūdzu, Sven! Pirmkārt, paldies budžeta komitejai par labu priekšlikumu. Un paldies arī Kutaša kolēģim par um, uh, papildu grozījumiem, kas ļoti palīdz. Mums ir tikai dažas piezīmes. Mēs neesam pret šiem grozījumiem varbūt mēs vēlētos papildu grozījumus šeit ieviest. Piemēram, 7. punktā un 9. punktā uh, nodokļu oāžu definīcija ir balstīta uz OECD sarakstu. Un, un um, mēs zinām, ka uh, tur pagadām tāds tukšums, jo definīcija ir uh, tik uh, Eh, jocīga, it kā viss nodokļu āzes eh, pēkšņi eh, pazustu. Tā tas tomēr nav, un līdz ar to mums jāpapildina saraksts ar kritēriju. Mums jāsaka, ka ir nepieciešama automātiskā informācijas apmaiņa visā pasaulē, un mūs interesē valstis, kas šai sadarbībā nepiedalās un kas ir klasificētas kā nodokļu oāzes. Tas ir jāņem vērā, jo šis sāraksts, kas pastāv pagaidām, nu, izraisa asu kritiku mūsu valstī un valsts presē. Turklāt mūs interesē, lai EIB eh, meklētu efektīvākus un ilgspējīgākus eh, finansējuma avotus, bet eh, jāieraksta. Ja ka vajadzētu vairs nefinansēt projektus, kas nav ilgtspējīgi, jo pagaidām šādu projektu finansēšana notiek. Nu, lai ietaupītu laiku, es neko vairāk neteikšu. Bet mums tiks iesn... no mūsu puses tiks iesniegti vairāki priekšlikumi, grozījumu priekšlikumi un eh, domāju, ka mēs varēsim vienoties par kompromisu ko visi varēs atbalstīt. Paldies par labu darbu. Labi. Es uh, neesmu uh, ēnu uh, referenta no Aldē puses, bet mani interesē šī ideja par uh, nodokļu oāzēm. Es gan nezinu, vai varam iet tik tālu, kā to uh, ierosina Sevens. Protams, uh, Mm. Pagaidām mums ir tāda utopiskā situācija, um, jo pat Eiropas Savienības ietvaros mēs neesam ieviesuši šos grozījumus, līdz ar to globālā līmenī uh, grūti ir aicināt cilvēkus uh, uh, darīt to, ko neesam izdarījuši paši pagaidām Eiropas Savienībā. Līdz ar to varbūt jādara kaut kas, kas ir izdarāms. Uh, Es pat negadīju, ka man būs jāizsakās par šo tēmu. Bet ļoti iespējams, es varētu pameklēt formulējumu, jo man jau patīk tas, ko jūs sakāt. Es vienkārši saku, nu jā, tas ir mūsu galīgais mērķis, un pagaidām mums jādara kaut kas, lai mainītu šī brīža situāciju, lai uh, kādu minētu šajā sarakstā, lai mums nebūtu saraksts, uh, kurā neviens netiek iekļauts, lai mums nebūtu izvirzīti mērķi, kas nav sasniedzami, jo to sasniegšana pieprasa pārāk progresīvas tehnoloģijas, kura mums pagadām nav. Tā kā mans priekšlikums ir praktisks ceļš, kā iet uz priekšu. Un Kutaškungs, varbūt jūs vēlaties izteikties. Es domāju, būtu vērts uzklausīt cilvēkus, ja kāds vēlas izteikties. Eh, bet, eh, nu, ja neviens nevēlas, tad paldies eh, Gigolda kungam. Protams, es esmu atvērts un es vēlētos atrisināt nodokļu āžu problēmu. Tā kā man ļoti interesē risinājums šajā jomā. Lielas paldies visiem. Un tad, nu, redzēsim, ko uh, varēsim izdarīt. Jā. Paldies arī jums. Jums būs jāspēj pajautāt EIB par šo eh, situāciju pēc desmit minūtēm. Bet lūdzu, mums eh, ir runātājs. Paldies! Es vēlos runāt par nodokļu oāzēm un es runāšu par pilsoņiem, kas eh, dzīvo mūsu valstīm. Manuprāt, Eiropas institūcijām ļoti rūpīgi jāapsver šīs lietas. Ir priekšlikums, kas parādās jau vairāk kārt ir parādījies un katru reizi tiek noraidīts, bet to atbalsta pilsoņi. Priekšlikums ir šāds. Ir valstis, kurās ir nodokļu oāzes, un šīs valstis nevēlas parakstīt vienošanos ar Eiropas Savienību, lai ieviestu pārskatāmību. Un, manuprāt, ir pienācis uh, laiks uh, apturēt aktivitātes, uh, visu to kompāniju aktivitātes, kas ir reģistrētas šajās valstīs, kur ir nodokļu āzes un kurām nav uh, nolīgumu par caurskatāmību ar Eiropas Savienību. Šis būtu pasākums, kas atbilstu mūsu pilsoņu vēlmēm. Es uh, gribu teikt, ka daudzas uh, kompānijas ir reģistrētas uh, šādās nodokļu oāžu valstīs un tās eh, veic transakcijas, tas maina īpašniekus, tās gūst pē. Un eh, valstīs, eh, kur kompānijas darbojas, tās netiek apliktas ar nodokļiem. Tas nav godīgi. Sven? Jā, es domāju, ka tieši šī līnija mūs interesē. Mēs, protams, varam domāt par sankciju tipu, eh, kas tiek piemērots, bet jābūt eh, sankcijām. Es pilnīgi piekrītu. Vismaz Vācijā ir mm, likums, kas eh, piemēro sankcijas katram naudas pārvedumam, kas tiek, kad nauda tiek novirzīta nodokļu oāzē, bet mm, vienīgais šis nodokļu oāzes mēs uh, skatām OECD sarakstā un tur neviena nav. Nu, tā kā jārunā par citām sankcijām, lai. Jo pagadām sankcijas varbūt ierobežo ekonomiskās izmaksas, bet uh, koncepcija pagaidām ir tāda, ka nedrīkst pieļaut, ka valstis ļaunprātīgi izmanto atvērtus kapitāla tirgus, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas. Nodokļu oāze kā tāda, nu, principā tā nav nekāda oāze, jo oāze man šķiet tāds pateikams vārds un, un, un, un, un mēs šeit runājam par kaut ko pilnīgi citu. Nu, es teiktu, ka nodokļu oāze dažiem jau ir tā mm, oāze un uh, patīkama lieta. Bet, principā, mēs šeit runājam par vispārīgām lietām, mēs to nevaram uh, ielikt uh, ziņojumā, mēs pieskaramies nedaudz Dominiči ziņojumam, mm, bet nerunājam par viņu risinājumu, varbūt tam var pieskarties vēl nedaudz mm, detaļās, varbūt nākamreiz. Bet eh, tagad mums ir piecas minūtes pirms eh, ieradīsies mūsu runātājs. Ajā, eh, laika grafiks. Kotaškungs, datums grozījumiem ir 1. oktobris Grozījumi tiks izskatīti līdz 18. oktobrim, komitejas balsojums notiks 26. oktobrī. Nu, tā pagaidām tas izskatās. Labi. Right. Um, thank you, colleagues. We're now... Paldies, kolēģi. Tagad uh, pāriesim pie 11. darbkārtības punkta, kas ir viedokļu apmaiņa ar Filipu Meistatu, Eiropas Investīcija bankas uh, priekšsēdētāju un uh, pārvaldnieku valdes uh, priekšsādātāju sveicu Meistatu kungu šeit. Viņš prezentēs uh, bankas darbību. Uh, iepriekšējā gada laikā un runās arī par nākotnes aktivitātēm attiecībā uz bankas lomu, e, papildinot Eiropas Savienības budžeta lomu arī lielos investīciju projektos Eiropas Savienībā. Mums ir arī pašiniciatīvas ziņojums par Eiropas Investīciju bankas gada pārskatu, un referents šim ziņojumam ir Kutaškungs un esmu pārliecināts, ka, pārliecināts, ka viņš droši vien eh, sāks kā pirmais uzdot jautājumus pēc tam, kad mēs tad kungs būs pateicis savu ievadru un lūdzu jums vārds mēs tad kungs. Paldies! Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi, paldies par šo uzaicinājumu. Paldies, ka uzaicināt man, lai es jūs iepazīstinātu ar Eiropas investīciju bankas aktivitātēm. Šajā ievada eh, runā es galvenokārt runāšu par Eiropas investīciju eh, bankas darbību Eiropas Savienības iekšienē, kā jau priekšsēdētāji norādīja pēc tam mm, mēs runāsim par to, ko mēs varētu eh, darīt Eiropas Savienībā ekonomikas jomā, es vēlētos eh, vispirms izteikt divus sākotnējos komentārus. Vispirms es vēlētos eh, pateikties par lielisko sadarbību ar jūsu komiteju. Jūs zināt, ka tīri formāli saskaņā ar līgumiem Eiropas Investīcija banka uh, bankai nav pienākums atskaitīties par savu darbību Eiropas parlamentām, bet es tomēr uzskatu, ka tas ir pats par sevi saprotams, jo mēs esam Eiropas institūcija, kas kalpo Eiropas uh, institūcijām un arī politiķiem. Līdz ar to tas ir pats par sevi saprotams, ka mēs eh, ierodamies pie jums, Eiropas eh, pilsoņu pārstāvjiem. Uh, Es jums nosūtīšu savu sesto gadskārtējo ziņojumu, un, protams, es būšu jūsu rīcībā, lai par to diskutētu detalizētāk. Otrs sākotnējais komentārs. Es redzēju, ka šās dienas eh, darba kārtībā jūs runājat arī par EIB ārējo mandātu, Tātad e, runa ir par mūsu aktivitātēm ārpus Eiropas Savienības. Par to es neesmu paredzējis runāt savā uzstāšanās e, uzrunā, bet noteikti atbildēšu uz e, jautājumiem, jo jums tādi būs. Tātad, kas attiec uz Eiropas Investīciju bankas lomu krīzes apstākļos, jūs zināt, ka krīze sākās 2008. gada beigās un mūsu akcionāri Eiropas Savienības dalībvalstis vērsās pie mums ar prasību pēc iespējas palielināt mūsu atbalstu projektiem, palielināt uh, aizdevumu apjomu un galvenokārt uh, darīt to trijās jomās uh, - reģionu konverģence, cīņa pret klimata pārmaiņām un mazie un vidēji uzņēmumi. 2009. gada skaitļi ir visiem labi zināmi. Mēs esam parakstījuši aizdevumus par uh, 79 miljārdiem eiro Tātad eh, tas ir pieaugums par 37%, ja salīdzinām ar 2008. gadu, un 66%, ja salīdzinām ar 2007. gadu. Tātad ievērojami palielināja šo apjomu. No nu, šī 29 miljārdi eh, bija paredzēta reģionu konverģencei, 17 miljārdi projektiem, kuru uh, mērķis ir uh, samazināt CO2 izmešus un visbeidzot 12 miljārdi mm, tika eh, piešķirt maziem un vidējiem uzņēmumiem, uh, protams, ar banku starpniecību. Tātad tas pavisam īsi par paveikto 2009. gadā. Tagad jautājums par to, kā mums būtu jāorientē sava palīdzība turpmāk jāņem vērā divi elementi. Vispirms tas, ka paldies Dievam, ir uh, atsākušās ekonomiskās aktivitātes Eiropā. Uh, šīs aktivitātes ir asā, atsākušās pavisam palēnām, bet tomēr mēs gūstam tam apstiprinājumu, jo ir uh, atsācies, e, atsākusies eksporta plūsma. Uh, Tāpat arī uh, ir signāli, kas liecina par iekšējo pieprasījumu dalībvalstīs, un tas mums nozīmē, ka ir uh, klienti, kuriem mēs palīdzējām 2009. gadā un kuriem varbūt šobrīd ir eh, mazāk nepieciešama mūsu palīdzība. Tātad tie, tie ir lielie uzņēmumi. 2009. gadā no šiem te 79 miljārdiem 42% tātad tas ir vairāk nekā parasti, tika piešķirti eh, uzņēmumiem, eh, kur saskārās ar grūtībām, jo parastās bankas eh, vairs nevēlējās vai nelabprāt izsniedza kredītus. 2010. gadā mēs konstatējam, ka situācija ir uzlabē, uzlabojusies, un tas ir ļoti apsveicams, jo uzņēmumi var saņemt kredītus vai nu no savām bankām, vai arī vēršoties tieši kapitāla tirgū. Tātad daļa mūsu klientu tagad var darboties bez mūsu palīdzības, un mēs varam samazināt eh, piešķīto kredītu apjomu šai kategorijai. Otrs elements, kas ir jāpatur prātā, proti tas, ka mēs nevaram vairākus gadus pēc kārtas uzturēt tik augstu aktivitāšu uh, apjomu, jo tam ir nepieciešams kapitāls, un mēs ātri vien sasniedzam eh, tās robežas, kas ir noteikts mūsu statūtos, statūtos, kas ir pielikums līgumam, un tur ir paredzēts, eh, ka mū, mēs nevaram pārsniegt 250% no mūsu kapitāla. Tātad, ja mēs piešķiram pārāk ātri un pārāk strauji, pārāk daudz kredītu, mums ir nepieciešams palielināt kapitālu, un eh, mūsu akcionāru pozīcija ir ļoti skaidra. Jūs varat palielināt eh, kapitālu, ja tas nemaksā papildus līdzekļus, ja tas nenozīmē, ka mums ir jāpiešķir papildus līdzekļi no budžetiem. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams pietiekam daudz laika, lai mēs paredzētu rezerves, obligātās rezerves, kas mums uh, parad, palīdz uh, pašfinansēt uh, kapitāla pieaugumu. Un uh, līdz ar to mēs nevaram uh, uzturēt šādā apjomā piešķirtos kredītus, tātad 79 miljārdi eiro vairākus gadus pēc kārtas. Un tāpēc mēs cenšamies koncentrēt galveno uzmanību uz tām jomām, kurās mūsu darbība varētu būt visvērtīgākā. Mēs strādājam ar Eiropas komisiju, lai izprastu, cik lielā mērā Eiropas investīcija banka var sniegt savu pienesumu stratēģijas 2020 īstenošanā. Es domāju, ka tas tik tiešām ir ļoti svarīgi Eiropas Savienībai īstenot tik tiešām šo stratēģiju. Es esmu pārliecināts, ka veiktā analīze ir pareiza un ka ir absolūti nepieciešams Eiropiešiem palielināt izaugsmas potenciālu un ka tas nozīmē, ka ir jāpalielina uh, produktivitāte, ražīgums, un līdz ar to ir jāveic uh, vairāk centienu apmācības, izglītības jomā un tāpat pētniecības jomā. Un mēs uzskatām, ka Eiropas Investīcija banka, sadarbojoties ar komisiju, var palīdzēt eh, šīs stratēģijas īstenošanā. Šobrīd mēs diskutējam ar Eiropas komisiju par to, eh, kādā veidā mēs varētu ar Eiropas Investīciju banku kredītiem uh, panākt sviras efektu ar tiem pašiem budžeta līdzekļiem, tātad, lai mēs panāktu labāks rezultāts, kombinējot šos kredītus un eh, kombinējot šos kredītus arī eh, samazināt slogu, kas gulstas uz EIB attiecībā uz kapitāla prasībām. Jo, eh, protams, ka ehm, prasības uz uh, attiecībā uz uh, kapitāla uh, bāzi, uz kapitāla prasībām mums ir jācenšas panākt pēc iespējas lielāku manevrēšanas iespēju. Lai ilustrētu nedaudz ar piemēru, Risk Sharing Finance Facility, tātad uh, riska pārdales finansējuma instruments pētniecībai. Īsumā mēs izmantojam līdzekļus no septītās uh, ietvaru programmas pētniecībai un tāpat arī Eiropas Investīcija bankas resursus. Runa ir par vienu miljārdu, kas uh, tiek ņemts no septītās uh, ietvaru programmas un uh, viens miljārds no EIB. Mēs uh, no šiem līdzekļiem sagatavojam tātad uh, līdzekļus, kurus mēs varam piešķirt riska, riskantākām programmām, uh, kurām kredītus nepiešķir uh, parastās bankas, bet kuri noteikti ir tā vērti, tātad mēs varēsim to darīt arī arvien vairāk, jo mums būs šis te aizsardzības spilvens proti, eh, ka mēs kopīgi izmantojam gan Eiropas investīcija bankas, gan komisijas līdzekļus, un šie divi miljārdi palīdz mums piešķirt desmit miljārdus kredītu, un tā kā mēs eh, finansējam tikai daļu um, kredītu, tad tas palīdz radīt šo sviras efektu, un līdz ar to Eiropas Investīcija banka var kāpot kā svira Mums eh, arī šie darījumi ir eh, ļoti nozīmīgi, tāpēc, ka mēs nevaram piešķirt šos līdzekļus pilnībā vieni paši. Mums ir eh, mazākas prasības attiecībā uz kapitālu, un arī šis risks ir pārdalīts, kā jau es teicu, risk sharing finance facility, tātad mēs dalam risku ar komisiju. Un kopā ar komisiju mēs strādājam pie kopīgiem instrumentiem, tātad šāda veida instrumentiem, kuriem ideālā gadījumā ir jābūt vienkāršiem, lai mēs katru reizi neizgudrot no jauna riteni, tāpēc arī mēs šobrīd e, diskutējam ar komisiju par to, lai izveidotu tādu ietvaru nolīgumu. Otrs, e, šiem kredītiem ir jābūt um, cirkulējošiem, lai mēs varētu palielināt sviras efektu Eiropas budžetam, tātad revolving. Un šiem instrumentiem ir jābūt eh, ar katalizātoru efektu, lai eh, varētu piesaistīt arī cita veida publiskos un privātos resursus, lai varētu mobilizēt līdzekļus maksimālā veidā. Es varbūt dažos vārdos arī raksturošu vienu no šiem instrumentiem, kurus mēs varētu piedāvāt uh, kopā ar komisiju un par kuru Barozo kungs jau runāja uh, savā uzrunā par situāciju Eiropas Savienībā. Runa ir par Project Bonds, jeb, uh, projek, jeb projektu um, obligācijām. Protams, ka krīze ir atstājusi negatīvu ietekmi uz projektu finansēšanu lielākajā daļā dalībvalstu. Uh, un dalībās saskars ar budžeta ierobežojumiem, un vienlaiks arī infrastruktūrām ir milzīga nozīme arī turpmākajiem desmitgadiem. Pirms krīzes mums izdevās mobilizēt uh, nepieciešamos finanšu līdzekļus uh, privātajā tirgū, tāpēc, ka ilgtermiņa uh, investi, investori, eh, piemēram, apdrošināšanas kompānijas pensiju fondi, iegādājās obligācijas, kuras eh, emitēja eh, lielo projektu īstenotāju. Un šīs obligācijas bija iespējams iegādāties, tāpēc, ka šīm obligācijām bija diezgan liela mm, peļņas likme, Tātad uh, reitings. Bet šobrīd pēc krīzes atstātās ietekmes to vairs nav iespējams darīt, un tāpēc mēs domājam, ka komisija par to, kā mēs varētu aktivizēt tirgu, kā mēs uh, varētu rast līdzekļus infrastruktūras projektu īstenošanai. Un uh, te arī radās ideja par šiem project bonds, uh, tātad projektu obligācijām, un es gribētu precizēt, ka tiem nav nekāda sakara ar eirobonds, jeb eiro obligācijām. Project bonds ir vērtspapīri, kurus emitē īpaša, uh, īpašs grupējums e, SPV, kura mērķis ir panākt to, lai šiem vērtspapīriem būtu uh, pienācīga, pienācīgs reitings, lai tos varētu iegādāties dažādas institūcijas. Jūs zināt, tātad šo te sistēmu, kāda ir reitinga sistēma uh, 3A, un jūs zināt, ka institūcijas var iegādāties uh, tikai tādus uh, vērtspapīrus, kuru reitings ir vismaz 2A, bet uh, šajā gadījumā runa ir par BB vērtspapīriem, un tātad mēs domājam par to, kā varētu panākt pienācīgu reitingu, lai e, šīs obligācijas varētu iegādāties arī institūcijas. Tāpēc arī nācām klajā ar komisiju par šādu priekšlikumu. Es īpaši neiedzināšos tehniskajās detaļās, bet katrā ziņā mums tādā veidā um, ir iespēja palielināt kredītus Mēs varam sadalīt arī parādus, piemēram, daļu uzņems vai atbalsta uh, komisija un Eiropas investīcija banka, un otru daļu uh, in, institucionālie investori. Tātad detalizētāk neskaidrošu, bet, nu, katrā ziņā tas bija tikai tāds piemērs, lai parādītu jums, uh, kādi ir tie instrumenti, kurus mēs cenšamies ieviest, lai īsteno stratēģiju 2020. Noslēgumā es vēlētos runāt vēl arī par to, ka Eiropas investīcija bankas aktivitātes Eiropā galvenokārt būs eh, koncentrētas uz cīņu pret klimata pārmaiņām. Es jau norādīju, ka 2009. gadā, tātad pagājušajā gadā, mēs eh, parakstījām eh, līgums par kredītu piešķiršanu eh, projektiem, kur mērķis ir samazināt CO2 par kopējo summu 17 miljārdi, un mēs grasāmies turpināt šādā pašā veidā, jo mūsu institūcija ir nolēmusi, ka mums pakāpeniski ir jāpalielina eh, tā daļa, kas tiek piešķirta tieši eh, šai jomai. Tāpēc mēs pakāpeniski pāriesim uz 20-25% šo projektu finansēšanai. Tas arī priekšsēdētāji būtu īsumā pārskats par mūsu aktivitātēm Eiropas Savienībā, bet es atgādinu vēlreiz, ja vēlties uzdot jautājumus par mūsu aktivitātēm ārpus Eiropas Savienības, es ar prieku atbildēšu. For... Paldies par šo te ievadronu. Tas bija ļoti interesanti jūs uzklausīt, un jau tagad ir diezgan daudz pieteikušies runāt. Viņi noteikti grib uzdot jautājumus šobrīd man jāatvainojas, ka man ir jādodas prom, jo man jābūt citur, tāpēc es nodošu sēdes vadību Garsim ar Gajo kungam, kas ir vicepriekšsādātājs un kas eh, novadīs pārējo sēdes daļu. Bet liels paldies par to, ka ieradāties, un man ir ļoti žēl, ka man tiešām jūs ir jāatstāj šādā veidā. <coughs> <coughs> Yeah. La palabra ahora al señor Kutas. Tagad vārds Kutas kungam. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāja kungs. Pirmkārt, gribētu sveikt Mēstat kungu šeit. Paldies, ka viņš ir ieradies. Paldies, ka mums ir šī iespēja apmainīties viedokļiem. Vispirms gribētu izteikt komentāru. Visi zin, cik Eiropas Investīcija banka ir svarīga Eiropā, un jūs jau minējāt tās aktivitātes, kurās gatavoties iesaistīties saistībā ar pētniecību un attīstību. Ko es eh, gribēju piebilst šajā jautājumā? Gribēju uzsvērt to, cik svarīgi ir stimulēt vietējo ekonomiku un MVU lomu gribēju uzsvērt. Manuprāt, eh, tas ir veids, kā cīnīties pret bezdarbu, kas šobrīd ir pārāk, diemžēl, diemžēl pārāk izplatīts. Otrkārt par šiem, šiem projektu obligācijām, es domāju, ka tā ir laba ideja. Un um, no savas puses uh, varētu teikt, ka tad, kad jūs uh, sāksiet un jums būs iespēja attīstīt šo uh, projektu, jūs spēlēsiet būtisku lomu Eiropas finanšu tirgu stabilitātē. Pirms es uh, atnācu uz šeieni, mums bija diskusijas uh, par uh, projektiem ārpus Eiropas Savienības. Tātad pirms jūs pie mums ieradāties, mēs par to diskutējām. Un, lai aizsargātu valstu finanses, nedomāju, ka Eiropas Investīcija bankai vajadzētu uh, uh, veikt finanšu operācijas uh, tādās vietās, kas tiek klasificēts kā nodokļu paradīzes, un mēs ar no kolēģiem runājām par šo te nodokļu paradīzes definīciju, un es gribētu uzsvērt šo jautājumu, jo, manuprāt, tas ir svarīgi. Un es domāju, ka mums ir uh, jāskata tas kā stratēģija. Es esmu referents par šo gada ziņojumu es jau esmu kontaktējies ar jūsu kolēģiem, un es eh, šajā ziņojumā nesaskatu nekādas iespējams problēmas, bet mēs noteikti turpināsim kontaktēties un diskutēt. Paldies! Paldies! Tagad eh, lūdzu Vortmans Kolskundze. Jā, es arī gribētu pieskarties šim interesantajam projektu obligāciju jautājumam. Uh, Un Barozo kungs eh, par to runāja arī savā runā par situāciju Eiropas Savienībā. Un tas izklausās ļoti interesanti, jo mums ir jāuzlabo transeiropas tīkli gan enerģētikas, gan transporta jomā. Un tas ir steidzams jautājums, jo tas ir Eiropas ekonomikas mugurkauls. Bet tad, kad uh, sāk pētīt šo jautājumu, tas ātri kļūst sarežģīts. Man ļoti interesē dzirdēt jūsu iespaidus Iemesls, kāpēc uh, šie plāni uh, vēl netiek ieviesti, lielā daļā gadījumu ir tāds, ka šie plāni nav gatavi un ka vai arī, ka tie nav ienesīgi. Tā tad ir vajadzīgi valsts līdzekļi, nacionālajā budžetā jāparāds līdzekļi, un bieži vien tie nav tādi biznesa projekti. Mans jautājums ir, um, ko jūs papildus varētu darīt šādos projektos, kā Eiropas Investīcija banka? Vai jums ir kaut kādi paraugi uh, e, projektiem, kur projektu obligācijas varētu tiešām palīdzēt realizēt projektu, jo tas varētu uh, ļoti veiksmīgi attīstīt uh, šīs diskusijas, jo savādāk tas tiek sajaukts ar eiro obligāciju tematu. Un otrkārt jautājums ir bāžas, ka mēs netieši uh, rādām tādus kā Eiropas parādu, Eiropas valsts parādu. Uh, mans jautājums, kāds ir jūsu idejas, uh, kā šīs projektu obligācijas, jo tās taču būs kaut kad jāatmaksā, kā varētu atgūt investīcijas šeit, vai mēs uh, uh, radām ekvivalentu uh, valsts parādam nacionālā e, līmenī un mēs to radām Eiropas līmenī. Vai jūs varētu e, parunāt par šīm lietām nedaudz? Un visbeidzot, um, ir būtiskas bāžas arī par to, ka likumīgā, tātad, ka leģitimitāte tiek apšaubīti, jo nacionālajie parlamenti un Eiropas parlaments arī varētu netikt iesaistīt tieši šajos jautājumos. Paldies, Korīna. Lamberkungs, lūdzu. Monsieur le Président, bienvenue. Euh. Paldies, um, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, jūs noteikti varat rēķināties ar to, ka mēs esam ļoti ieinteresēti uzklausīt jūsu teikto, un es domāju, ka mēs noteikti novērtējam to, kas esat ieradies. Um, mums ir nepieciešams šis dialogs, mēs zinām, kāda ir EIB loma, jūs pieminējāt stratēģiju 2020 un pieminējāt arī šos projektu bonds. Es nevēlos teikt, ka jūs esat mūsu pēdējā cerība, bet jūs katrā ziņā esat atslēgas elements, lai mēs uh, organizētu uh, Eiropas uh, līmeņa reakciju. Es uh, vēlos apsveikt, es priecājos par to, ka Eiropas investīcija banka tik eh, daudz līdzekļu veltā tieši cīņai pret klimatu pārmaiņām, un es domāju, ka mums būtu jācīnās arī par citiem fenomeniem, kā piemēram eh, resursu noplicināšana, jo eh, resursu trūkums būs problēma, un jau šobrīd jau ir problēma. Te mēs varam domāt, piemēram, par lauksamniecībā izmantojamām zemēm vai litī vai citiem resursiem. Jūs zināt, kādas diskusijas šajā jomā šobrīd norit, un mums ir jādomā par resursu samazināšanos. Tas ir ļoti svarīgs elements, ja mēs vēlamies uzturēt savu ekonomiku. Un mums ir jācenšas pēc iespējas atbalstīt tātad šīs jomas, kurām ir liela nozīme mūsu nākotnē, un pēc iespējas mazāk darīt tajās jomās, uh, Uh, kurs var būt kaitīgs mūsu ilgspējīgai attīstībai. Tāpēc es vēlētos uh, zināt, uh, cik lielā mērā jūs atbalstat aktivitātes, kas ir jomās, kuras ir kaitīgas, teiksim, videi? Un vai jūs domājat ne tikai par ilgspējību, bet arī par jūsu projektu phasing out? Tātad šāda atteikšanos no šādiem projektiem, kur varētu būt kaitīgi. Un es eh, vēlētos runāt arī par Bāzēla 3 eh, noteikumu ietekmu uz jūsu aktivitātēm. Ņemot vērā tos reitings, ar kuriem jūs darbojaties, vai Bāzēlas noteikumi, eh, kuri vēl ir jāiestrādā direktīvā, Vai šie noteikumi tik tiešām atstāja ietekmi uz jūsu aktivitātēm, un vai jūs tos pieņemat tādus, kādi tie ir, vai arī jūs uzskatāt, ka dažas rekomendācijas, kas ir izteiktas Bāzēla 3, būtu jāievieš uh, Eiropas uh, līmenī, tāpēc, lai izvairītos uh, no nevēlamiem efektiem. Un visbeidzot, šis te Eiropas Investīcija bankas ārējais mandāts ir skaidrs, ka Eiropas Investīcija banka ir ieguvusi lielāku lomu ārpus Eiropas Savienības robežām arī un es domāju, ka kopumā Eiropas Investīcija banka šobrīd nav pietiekami eh, ekipēta tieši no ekspertīzes viedokļa, lai um, atbalstītu attīstību. Un tāpēc es vēlētos zināt, ko jūs darat Eiropas Investīcija bankas ietvaros, lai uzlabotu uh, ekspertīzes zināšanas, kas ir jūsu rīcībā, lai izvairītos no tām eh, kļūdām, kuras pieļāvuši citas finanšu institūcijas un joprojām pieļauj starp citu šodien trešās pasaules valstīs. Paldies! Tas arī būtu viss no manas puses. Paldies, Lamberkungs, un tagad vārds EIB eh, e direktora padoms priekšsēdētājiem. Paldies priekšsēdētājiem! Vispirms es vēlētos pateikties referentam Kutas kungam. Uh, par to, ka viņš tik lielā mērā iesaistīts e, šajā jautājumā un ka viņš tik uh, rūpīgi ir iepazinies ar EIB e, ziņojumu. Es vēlreiz vēlos uzsvērt, ka mazie un vidēji uzņēmumi joprojām ir viena no mūsu prioritātēm. Kā jau es teicu, pirms brīža mēs samazināsim atbalstu lielajiem uzņēmumiem, bet maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem joprojām ir grūtības saņemt kredītus saskaņā ar Eiropas centrālās bankas pēdējo ziņojumu. Uh, Mēs zinām, ka Komercbankas joprojām īsteno kredītu ierobežojums attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tāpēc es domāju, ka mums ir jāspēlē sava loma arī šajā jomā. Pagājušajā gadā mēs parakstījām līgumus par 12 miljārdiem, lai palīdzētu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un domājams, ka šajā gadā šis apjoms būs tāds pats. Tātad mēs aizdodam bankām, bet ar priekšnoteikumu, ka šīs bankas izmanto šos līdzekļus, lai palielinātu kredītus maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un ir jauna tipa līguma, kurus pateicoties krīzē mēs esam varējuši uzspiest partneriem, tātad bankām, un tas mums palīdz izsekot, vai šie līdzekļi tiek efektīgi izmantoti. Tāpat es priecājos par to, ka jūs īpašu uzmanību pievēršat uh, ciņai pret uh, nodokļu paradīzēm. Es varu teikt, ka Eiropas investīcija bankai ir uh, viena no striktākajām politikām šajā jomā. Es domāju, starp starptautiskajām institūcijām katrā ziņā. Uh, Protams, ka šajā jomā mums dažkārt ir diezgan asas diskusijas, jo dažkārt mums tiek pārmests, ka mēs ejam pārāk tālu, bet es domāju, ka mums jārīkojas strikt šajā jomā, un mēs esam ieviesuši, un starp citu pagaidām esam vienīgie, uh, tātad uh, pienākumu par to, ka ir jābūt, ka nodibināšanai ir jābūt uh, pienācīgā jurisdikcijā. Bet katrā ziņā mēs varam atsaukties uz tiem sarakstiem, kurus ir izstrādājuši starptautiskās institūcijas, kas strādā šajā jomā. Tātad mēs izmantojam tos sarakstus, kurus ir sagatavojusi uh, OECD, tāpat arī GAFI, uh, jeb rīcības grupa, kur cīnās pret um, nelegālo līdzekļu atmazgāšanu. Tātad mums nav citas izvēles, mēs izmantojam tos sarakstus, kas ir, kurus ir sagatavojušas starptautiskās institūcijas. Daži mēdz teikt, jā, bet šī saraksts nav pienā, pietiekami rūpīgi izstrādāt, varbūt tā arī ir, bet tādā gadījumā tas ir dalībvalstu pārstāvju ziņā, kas darbojas šajās organizācijās, strādāt pie tā, lai uh, šie saraksti būtu rūpīgi un pienācīgi izstrādāt. Mēs katrā ziņā nevaram izstrādāt savu sarakstu. Vatmans Golskundze uzdeva jautājumu, kas ir pilnīgi vietā. Jā, jums taisnība. Runa nav tikai par finansējumu. Dažu projektu ieviešana aizkavējas ne tikai tāpēc, ka nav finansējumu. Tas attiec, piemēram, uz Trans-Eiropas eh, tīklu. Te nav runa tikai par finansējumu, ir arī administratīvi šķēršļi, tāpat arī koordinācijas trūkums. arī um, aizkavēšanās, tāpēc, ka um, ir jāiegūst attiecīgās zemes, un katrā ziņā jāsaka, ka tas nav saistīts tikai un vienīgi ar finansējumu jautājumu. Uh, es vēlētos atgriezties pie jautājuma par projektu obligācijām. Protams, ka tun, tos nav iespējams iegūt uh, attiecībā uz jebkāda veida infrastruktūrām. Uh, Šīs obligācijas attiecas tikai uz tiem projektiem, kuri ir pienācīgi rentabli, lai iegūtu, uh, lai piesaistītu investoru, uh, privāto investoru interesi. Tātad rentabilitātei nav jābūt uh, īstermiņa, bet tai ir jābūt pienācīgai Jo tad, kad pensiju fonds investēs, tas noteikti nevēlēsies iegūt uh, zinām, atdevi jau pirmajā gadā, bet vēlēsies, teiksim, zināt vismaz to pavisam droši, ka pēc eh, desmit gadiem šis projekts būs rentabls. Uzņēmums, eh, kas ar to nodarbojas, tātad ir privāts uzņēmums, un tas nekādā veidā neietekmē ne Eiropas Savienību, ne eh, dalībās. Runa ir par privātu institūciju, kas emitē vērtspapīrus un teiksim, var tikt paredzēts um, viena daļa, kas ir paredzēta institucionāliem investoriem, investoriem un otra daļa, kas ir, piemēram, Eiropas investīcija bankai, komisijai, citiem finansētājiem. Tātad ideja ir panākt uh, to, ka institucionālajiem investoriem ir pienācīgi droša perspektīva, pienācīgi garantīja tam, ka ilgtermiņā viņi iegūs peļņu no šī projekta, lai viņi varētu tajā investēt. No Eiropas investīciju uh, bankas puses un no budžeta viedokļa uh, šīs te investīcijas varbūt nebūs tik milzīgas, bet mūsu mērķis ir panā, piesaistīt uh, institucionālus investors, nevis privātos investors. Tātad šādā veidā mēs cenšamies samazināt risku uh, privātajiem investoriem, lai viņi vēlētos iegūt savā īpašumā šos vērtspapīrus un lai lielāko daļu risku, riska uzņemtos uh, sabiedriskās institūcijas. Tā kā tas neatstāja ietekmi uz uh, kredī, kredītu apjomu, uh, ja parāda apjomu kopumā, um, tad tas ir eh, labēlisks, mm, labēlisks aspekts, labēlisks risinājums, jo, kā jau es teicu, tam nav nekāda sakara ar eirobonds, un līdz ar to tas atstāja labu iespaidu uz finanšu perspektīviem. Lambertkungs uzdeva jautājumus par Eiropas investīcija bankas nostāja attiecībā uz dažiem projektiem, kas no CO2 uh, izmešu samazināšanas viedokļa nebūtu tie uh, atbalstāmākie. Nu, ir skaidrs, ka tas, ko mēs finansējam CO2 jomā, šī daļa pieaug. Un mēs esam izvirzījuši sev par mērķi, teiksim, par to, ka 20% elektroenerģijas ir jābūt, e, saražotās elektroenerģijas jābūt balstītiem uz atjaunojumiem enerģijas avotiem. Bet, protams, mēs finansējam arī tās elektrostacijas, kuras izmanto ogles elektrības razo, ražošanai. Konkrēts piemērs Vācijā ir e, e, tāda situācija, ka tā kā Vācija ir mm, atteikusies no citiem elektroenerģijas ieguves avotiem, tad un, un ir diezgan liela daļa, kas tiek atvēlēta atjaunojumām enerģijām, tomēr daļa joprojām tiek ražota izmantojot ogles. Un tā kā mūsu atbalsts eh, tiek lūgts arī šajā jomā, tad mēs izvirsām trīs priekšnoteikums. Tātad mēs vispirms vēlamies, lai mm, runa būtu par esošo kapacitāšu aizstāšanu, nevis kapacitāšu paaugstināšanu. Otrakārt, būtu jācenšas panākt to, lai uh, eh, nepilnātos CO2 izmešu apjoms. Un visbeidzot tas, ka uh, lai šis projekts būtu CCS eh, friendly lai tātad brīdī, kad būs iespējams aizstāt uh, šo ražošanu ar, uh, izmanto, ar ražošanu, kurā tiek izmantot cita enerģijas avot, mēs to arī varētu darīt. Jautājums no Lamberta kunga puses, vai šo investīciju uh, apjoms, jeb daļa samazinās vai palielinās? Direktora padoms priekšsēdētājs turpina. Es noteikti jums varu sniegt skaitļus. Uh, bet katrā ziņā fosilo enerģiju uh, daļa noteikti samazinās tajos projektos, kurus mēs um, atbalstam. Jūs tāpat uzdevāt jautājumu par Bāzeli 3. Es pavisam īsi pieskaros šim jautājumam. Mēs uzskatām, ka daļa noteikumu Bāzele 3, kā arī uh, grāmatvedības jomā, uh, kurus izvirza starptautiskā grāmatvedības padome, nav pietiekami eh, piemērot specifiskai uh, situācijai, kas attiecas uz ilgtermiņa investīcijām. Mēs esam uh, banka, kas uh, iegādājas un pārdod aktīvus, kas, mēs neesam tāda banka, kas iegādājas un pārdod aktīvus tirgu. Mēs sa, Mums uzlikt par pienākumu šo te uh, noteikumu market to market, jeb tirgus tirgumu, tas noteikti um, apdraudēs mūsu aktivitāšu konstantumu, tās kļūs svārstīgāks, un es domāju, tam nav nekādas jēgas. Tad, tad ir noteikumi Bāzele 3, kā arī uh, starptautiskās uh, grāmatvedības padomas noteikumi, kas nav pienācīgi piemērot un kuros netiek ņemts uh, pienācīgi vērā eh, mūsu eh, biznesa modelis un tā specifika. Mēs pagājušajā nedēļā nosūtījām diezgan eh, detalizētu dokumentu par ņēkungam, kur sagatavojām kopā ar citām finanšu institūcijām, un mēs aicinām par ņēkungu pēc iespēju robežās ņemt vērā virkni tehnisku priekšlikumu, ar kur, kuriem nākam klajā. Starp citu, ir paredzēts organizēt Eh, arī semināru par šo jautājumu tieši par ilgtermiņa investoru specifiku. Tas arī būtu viss pagaidām priekšsēdētā. Es atvainojos, es at, aizmirsu atbildēt uz Lamberta kunga pēdējo jautājumu, bet tās noteikti ir diskusijas, kuras mēs varētu organizēt eh, citā reizē, jo to noteikti būtu vērts eh, apspriest padziļinātāk, vai Eiropas investīcija banka var spēlēt attīstības bankas lomu, un ja jā, tad ar kādiem noteikumiem. Tas ir jautājums, kas ir jāizlem mūsu akcionāriem. Šobrīd eh, situācija ir neskaidra. Ja atbildi ir jā, Eiropas investīcija bankā ir jāspēlē eh, pilntiesīga loma kā attīstības bankai, tad ir jāpieņem tas, eh, tad ir jāparedz tas, lai mums būtu līdzekļi, gan cilvēku resursi, gan uh, finanšu līdzekļi, jo nav iespējams darboties kā attīstības bankai, ja mēs nevaram piešķirt uh, kredītus ar pienācīgu procentu likmi attīstības valstīs. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! ir pieteikušies daudz runātāju. Es lūdzu uzdot jautājumus vienas minūtes laikā. Lūdzu, Viki. Tātad mums ir diezgan liels saraksts ar tiem, kas vēlas izteikties. Lūdzu, viena minūte katram runātājam. Es zinu, jūs neatbildējāt eh, Vartmanas skolas eh, kundzes eh, jautājumu bet eh, sarakstos mēs, prot ziņojumā mēs redzam, kā valsts eh, finansējums var atšķirties eh, no 1% līdz pat 10 vai 20%. Un šādi mēs palielinām valsts tēriņu risku, jo iespējams mums samazinās investīcijas uh, valsts sektorā salīdzinot ar um, valsts uh, un privāto sektoru. Tātad um, man interesē, ko jūs domājat par šo risku un uh, tā novērtējumu. Protams, mums ir kritiskā infrastruktūra Eiropā, kas ir nepieciešama, kurai nepieciešams finansējums. Tā ir kritiskā infrastruktūra. Uh, Mēs te runājām uh, par pētniecību vai vidas aspektiem. Tam visam nepieciešams finansējums. Tā kā infrastruktūra ir kritiskā, tad uh, izmantojot publisko-privāto uh, partnerību, liek uzdot morālo jautājumu. Kas notiek, ja kaut kas nenotiek tā, kā plānots, kas notiek? notiek ar finansējumu, un šeit mums ir nepieciešama pārskatāmība un labāka grāmatvedība. Tā kā Vortmans kolas jautājums vēlreiz. Paldies, nākamais jautājums. Report, uh... Mēs, tad, kungs, jūs uh, zināt, ka es tik tiešām EIB uzskatu par ļoti svarīgu finansējumu instrumentu ne tikai Eiropas uh, Savienībā, bet arī ārpus tās robežām, jo es esmu arī attīstības komitejā. Mans jautājums ir par uh, ārējā mandāta detalizētu analīzi. Kādā parindē ir minēta Islande, un, ja es pareizi saprotu, tad investori uh, ar, caur EIB Islandē uh, eh, darbojas ar noteiktiem priekšnoteikumiem. Bet es vēlētos zināt, kādi ir uh, šie priekšnoteikumi, vai te tiek ņemts vērā uh, Tas parāds, kas Islandē ir attiecībā uz Nīderlandi un Lielbritāniju, un es domāju, te runa nav par detaļām. Tas tomēr ir ļoti svarīgs jautājums. Mums nevajadzētu um, aizkavēt finansēm Islandē tikai tāpēc, ka ir radies konflikts ar divām dalībvalstīm. Es domāju, mums būtu jāpalīdz drīzāk Islandai pienācīgi darboties, lai tā varētu atmaksāt savu eh, parādu. Paldies! Paldies Berman kungam! Simbol, please. Lūdzu, nākamais. Nākamā runātāja. Paldies. Es, uh, man interesē inovatīva finansējuma koncepcija. Jūs to pieminējāt un komisija par to runāja eh, vairāki. Uh, Eh, komisāri un komisijas priekšsādātājs pat runāja par obligācijām, par sviras efektu, Eiropas budžet, budžetam, eh, par tēriņiem. Tad, tad eh, šajā visā parādās šis innovatīvais elements un būtu labi zināt, kur mēs esam, runājot par riska pārvaldību. Jūs teicāt, ka EIB Uh, pārskatīs uh, aizdevumus, uh, palielinās kredītu reitingu, padarīs kredītus pievilcīgākus investoriem, un tas skan labi. Nu, bet runājot par sviras efektu un aizdevumu situācijas pārskatīšanu, mums jābūt ļoti caurskatāmiem pašiem izmantojot šos instrumentus. Tātad, kurš uzraudzīs uh, riska pārvaldību, kā izskatīsies sviras efekts, vai mums ir darbinieki, lai to izdarītu, kas notiks ar SPV un uh, kurš konsultēs uh, EIB, kura banka būs atbildīga par konsultācijām. Paldies! Paldies! Um, uh, lūdzu, nākamais runātājs. Paldies! Priekšsādātā kungs un paldies Meštata kungam par prezentāciju. Es varu. Uh, tiek atbalstīt kolēģis. Es domāju, jūsu eh, idejas par eh, MVU sektoru eh, ir interesantas, bet es piekrītu, ka šeit joprojām ir problēma ar MVU finansējumu. Un man interesē saņemt papildu informāciju. Gal galā MVU sektors veido 92% no mūsu ekonomikas. Tā kā man interesē uh, kā mēs uh, nodrošināsim aizdevumus MVU sektoram, nevis tikai lielākām kompānijām. Man interesē, kāda, kāda izpēta tiek veikta, kā tiek mazināti riska faktori un kā tas viss tiek piesaistīts e ES 2020 stratēģijai. Varbūt jūs varat pieminēt konkrētus uh, projektus vai par digitālo darba kārtību. Mēs runājam vai par biozinātnēm, biotehnoloģijām. Uh, Par ko tieši? Tad manī interesē projektu obligācijas. Eh, daudziem no mums, eh, mūsu respektīvajās valstīs, ir infrastruktūras projekti, un, eh, piemēram, manā valstī ir projekts uzbūvēt tiltu, un mūs interesē sameklēt finansējumu šim projektam. Jūs teicāt, ka cārskatāmība ir svarīga lieta. Uh, un par to noteikti ir jārunā. Paldies eh, par šo prezentāciju. Un eh, es domāju, ka tas, ko jūs sakāt, ir svarīgi un tas ir jāatbalsta. Paldies. Paldies, eh, Stilers kundzi. Un tagad nākamais jautājums. Datīkons, paldies priekšsētē, paldies EIB padoms priekšsēdētājiem. Jūs pieminējāt lielos infrastruktūra projektus, cīņu pret klimatu pārmaiņām, tāpat pieminējāt arī finanšu aspektus un tehniskos aspektus. Es vēlētos uzdot jautājumu par milzīgu izaicinājumu Eiropai, kas eh, vairāk ir uh, humānas dabas, proti tas eh, varbūt būtu eh, cit, no citas dabas, proti, ko jūs varētu darīt, lai atbalstītu jauniešus, eh, kas eh, šobrīd um, saskars ar milzīgu uh, bezdarbu. Ehm, piemēram, Spānijā pat 40% jaunieši ir bez darba, un es domāju, ka Eiropas investīcija bankai noteikti ir uh, savu lomu jāspēlē šajā jomā. Es uh, pavisam drīz organizēšu konferenci par jauniešu nodarbinātību, un mums noteikti būs nepieciešama arī uh, ekspertīzi šajā jomā. Tāpat tiek uzsākts jauns projekts eh, jauniešu kustībā, lai nodrošinātu eh, Eiropas jauniešu nodarbinātību un mobilitāti. Un Eiropas komisija šobrīd apsver iespējas uh, uzsākt koordināciju ar EIB, lai uh, piešķirtu uh, studiju kredītus uh, tiem studentiem, kas vēlas panākt lielāku mobilitāti un iekļaušanu darba tirgū pēc iespējas plašākā izpratnē. Tātad mēs noteikti sagatavosim priekšizpēt līdz 2011. gadam, bet varbūt jūs jau varētu sniegt savu ieskatu Uh, savu viedokli par šo projektu. Paldies! Merci, Madame Dati. Paldies, Dati kundzei! Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer a explicação que nos deu sobre. Fejo kungs, paldies! Uh, paldies uh, par darbu, kas ir veikts pie projektu obligācijām, un man ir šāds jautājums. Jūs teicāt, ka projekta obligācijas būs eh, saistītas eh, ar projektu finansējumu un pamat eh, infrastruktūras projektiem. Piesaistot arī privātu fondus. Dažām valstīm nav infrastruktūras problēma, bet ir tehnoloģiskās problēmas, jaunas tehnoloģijas infrastruktūrai. Varbūt eh, projekta obligācijas varētu izmantot šiem nolūkiem un sasaistīt to ar e ES 2020 stratēģiju un um, aizvietot ar projekta obligācijām finansējumu, ko agrāk izmantoja EIB, piemēram, aizdevumi uh, ātrgaitas vilcieniem Portugālē un Spānijā. Šeit ir noteikti saistības, un man interesē, vai projekta obligācijās aizvietot šos aizdevumus vai papildināt tos. Paldies, nākamais runātājs. Paldies, Meštat kungs, EIB. piedāvā aizdevumus daudzām dalībvalstīm, kon, daudz konkurentu. Uh, kas konkurē par šiem aizdevumiem. Tikai viens var uzvarēt konkursā, un uh, tad citi raud un sūdzas un par netaisnīgumu, bet dažreiz ir šādas nepilnības uh, šajos konkursu procesos. Um, kā tad EIB, ko EIB dara? Vai uh, jūs paši izmeklējat, vai jūs klausāties, ko jums saka Olaf? Paldies, un Svens Gigolds tagad pēdējais jautājums. Paldies, priekšsādātā kungs, par iespēju izteikties. Man ir uh, papildi jautājums par uh, to, ko Maištata kungs teica. Man interesē, lai es pareizi sapratu, vai jūs varat sniegt mums papildu informāciju, lai uh, parādītu finansējumu apjomu zaļajā sektorā. Uh, pretstatā tiem sektoriem, kas eh, joprojām izmanto daudz resursu un neatjaunojamos resursu avotus. Būtu labi saņemt šo informāciju, tātad paldies jums par to. Un otrkārt, es eh, nezināju, ka EIB ir iesaistīta un eh, finansē jaunas ogļu pārstrādes rūpnīcas Vācijā. Vai jūs varētu izskaidrot, kā izskatās eh, šis atbalsts no EIB puses, jo es par to nezināju, un eh, tas mani pārsteidz. Paldies. Paldies, Sven. Meštetkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es mēģināšu atbildēt pavisam īsi un es atvainojos jau iepriekš. Es piefiksēju, ka ir vairāk jautājumi, bija vairāk jautājumi par uh, projektu uh, obligācijām. Tas izraisa zinām interesi un tas ir pavisam dabiski. Vispirms es eh, vēlos teikt, ka mēs nevaram ar uh, šī uh, veidu finansējumu finansēt jebkādu veidu projektus, bet tikai tādus projektus, kuriem ir uh, garantēta rentabilitāte ilgtermiņā ir virkni infrastruktūra projektu, kur tāda nav, kas ir varbūt ļoti svarīgi projekti reģionālajai attīstībai, bet kas negarantē pienācīgus ienākums. Tā tad ir, ir runa par tādiem projektiem, kuri uh, rada ienākums, tātad projekti, kuru, par kuru izmantošanu lietotājs maksā un attiecīgi līdz ar to rada ieņēmums uh, investoriem. Es nesaprotu, kāpēc uh, šai, uh, šai iespējai būtu mazāk demokrātiskas leģitimitātes, jo Protams, ka tādā gadījumā, ja eh, līdzekļi tiek izmantot šādu veidu projektiem, parlamentam ir jāizmanto savu lomu un jāpārbauda, kā šie līdzekļi tiek izmantot, bet es domāju, tas ir tieši tāpat, kā ja mēs šos līdzekļus izmantojam citiem finanšu instrumentiem. Eh, Stilers kundzei es vēlētos teikt, ka visi projekti, kurus mums ir jāfinansē eh, stratēģijas 2020 ietvaros, tos mēs nevaram um, pilnībā finansēt ar, šiem te, ar šīm projektu obligācijām. Tas ir tikai viens no instrumentiem. Es jau pieminēju Risk Sharing Finance uh, Utility, tātad šo te riska pārdās finansējumu instrumentu. Un uh, šobrīd ir priekšlikums uz gadu, kuru izvērtē neatkarīgi eksperti. Uh, kas izvērtē to, ka eh, šis eh, instruments ir ticis izmantots līdz šim, eh, vērtējums ir pozitīvs un līdz ar to mēs varēsim palielināt šī instrumenta izmantošanas dimensiju un arī paplašināt aptvērumu. Tātad izvērst to attiecībā arī uz visu veidu inovāciju projektiem un tā piemēram digitāla agenda arī varētu finansēt ar šo, šī instrumenta palīdzību risk sharing financial utility. Berman kungam. Nu, es tieši tāpat kā jūs tikai gluži vienkārši konstatēju, ka Islanda parādās parindē šajā dokumentā pēc divu uh, dalībvalstu uh, prasības. Es netiku iesaistīt šajās diskusijās. Datīkundzei. Es domāju, ka jā, jūs vēršat uzmanību uz problēmu, kas kļūst arvien asāka daudzās dalībvalstīs, taču es neesmu pārliecināts, ka EIB ir piemērotākais instruments, lai uh, risinātu šo problēmu, tātad jauniešu bezdarbu, jo mēs varam uh, finansēt tikai investīcijas. Nu, mēs, protams, esam paplašinājuši investīciju jēdzienu, paplašinot to arī uz nemateriāliem. Uh, demastri, ne, nemateriālām investīcijām, nemateriāliem infrastruktūras projektiem, bet, nu, es nezinu, cik lielā mērā Eiropas investīcija banka varētu tikt izmantot jūs pieminētajā jomā. Tālāk, um, um, varu teikt, ka mēs pārbaudām, cik lielā mērā projekta um, īstenotājs ievēro um, publiskā iepirkuma noteikums. Un uh, par to ļoti daudz diskusiju norit. Pirms mēs piešķiram kredītu, jo mēs nepiešķiram kredītu, jo mēs neesam pārliecināti, ka tiek ievērot noteikumi attiecībā uz uh, izsolēm. Tātad, un Gigo kungam var teikt, manā rīcībā noteikti ir skaitļi, un es noteikti jūs informēšu cik liela ir to um, elektrostaciju um, daļa jeb skaits, kurus mēs um, atbalstam, tātad, kas izmanto ogles elektrības ražošanai un kāds ir šo projektu skaits pēdējo gadu laikā. Paldies! Paldies jums, uh, Mēštad kungs, un līdz ar to mēs esam izsmēluši mūsu runātāju sarakstu. Liels paldies par to, ka jūs ieradāties un par to, ka tik skaidri atbildējāt. Vamos a proceder al voto. Y en primer lugar. Tagad sāksim balsojums. Vispirms gribētu lūgt deputātiem izvilkt savus balsošanas kartiņus un ielikt balsošanas iekārtās. Pārbaudīsim balsošanas iekārtas. Lūdzu, sagatavojiet savus balsošanas kartas. Bars Comme toujours. <laughs> Kā vienmēr. On va voter. Ah, Tad balsosim. Balsojuma pārbauda ir beigusies. May you vote, please?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 un uh, vajadzētu būt 38. Tagad 6 pietrūks, nevis 7. Ahora sí. Ah, hay, un, hay uno más de los socialistas. Tienen que quitar uno. Okay, now the, we have a problem with the... Tagad mums ir problēma ar sociālistiem. Ir viens par daudz. Too much. Now it's okay. Tagad ir viss labi. Paldies. Tad tagad uh, mums ir divi cilvēki no Eiropas Tautas partijas, kuriem nav balsošanas kartas. Lulingas kundze un Kašas kungs. Mēs tad saskaitīsim. Un tagad uh, balsosim par atzinumu attiecībā uz patērētāju tiesībām, ko sagatavojas pietikainens kundze, 15. grozījums. Par, pret, atturas pieņemts, 16. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Otrais referents grozījums par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss par trešo pāntu otro punktu. Par pret atturs pieņemts. 17. grozījums. Nē, līdz ar to tas atkarīt. Tagad 20. grozījums. Kanfīna kunga par pret atturas pieņemts. 21. grozījums par pret atturas pieņemts. 22. konfīna kungs par pret pret atturs pieņemts. 23. grozījums par 4. pāntu par pret atturas pieņemts. Un tagad 28. grozījums par pret atturas pieņemts. 29. Šmita kungu grozījums par pret Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 29. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 22 par, 18 pret. 29. līdz ar to ir pieņemts 30. par, pret, atturas, Pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, balsojiet. Beidzam balsot. Pieņemts ar 21 balsu par un 6 balsīm pret. Tagad kompromiss par 5. pāntu, 3. punktu par pret atturas pieņemts. 32. grozījums un 33. grozījums tie ir identiski par pret pret atturas pieņemts. 34. par. Tur tiek lūgts uh, dalītais balsojums, proti pirmā daļa balsojumā par grozīto tekstu līdz B punktam, kā ir paredzēts uh, par pret atturas pieņemts. Otrā daļa Pārējā teikuma daļa par, pret, noraidīts. 35. šmita grozījums. Labi, pārbaudīsim otro daļu elektroniski. Lūdzu, balsojiet. Beidzam balsot. Jā, es esmu kļūdījies. Tas ir apstiprināts, pieņemts. 35. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 35. Beidzam balsot. Pieņems 22 pār, 17 pret. 36. grozījums. Tas ir svītrošanas par pret atturs pieņemts. 37. divās daļās. Pirmā daļa A līdz C punkti par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, balsojiet. Lūdzu, balsojiet. Beidzam balsot. 28 par. 11 pret. Tagad balsosim par otro daļu. Tas ir D punkts. Par, pret, atturas, noraidīts. 39. grozījums, svītrošana, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Par 39. balsojam. Par 39. saka priekšsādātājs. Par 38. Tagad priekšsādātājs saka 38. grozījums. Okay. 38. Es atvainojos. Tātad sāksim no jauna. 38. Svītrošanas grozījums. Lūdzu, par pret, atturas, noraidīts. 39. grozījums pret. Un šeit balsosim elektroniski. Kurš par? Tātad 39. Queda aprobada. Una... Tas ir pieņemts ar plašu vairākumu. Tagad 40. Eh, foks grozījums par pret atturas noraidīts. 41. par pret atturas pieņemts. 42. par pret atturas noraidīts. 43. svītrošanas grozījums par pret atturas noraidīts Pieņemts. 44. Četrdesmit trešais ir noraidīts. Jā, tas taču ir svītrošanas grozījums. Tagad 44. par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. Par. Pret. Atturas pieņemts. 46. Par. Pret. Atturas pieņemts Pārbaudīsim. 46. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 47. Konfinkunga grozījums. Ir mutiskais grozījums arī. Tas ir ievietots komentāru sadaļā par Tātad par 47. grozījumu ir mutiskais grozījums. Tas ir ierakstīts balsošanas sarakstā. Četrdesmit septītais grozījums. Qu'est-ce qu'il y a On a des problèmes. Ir zināms problēmas yeah, of course, if the oral amendment is adopted, the original will falls. Yeah. Okay, if the oral amendment is adopted. Ja mutiskais grozījums tiek pieņemts, tad uh, sākotnējais teksts atkrīt. Tātad mēs balsosim par mutisko grozījumu. Lūdzu. Tātad par, pret, atturās. Tātad balsosim elektroniski. Balsosim par motisko grozījumu. Tātad mēs balsosim par motisko grozījumu. Lūdzu, elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Motiskais grozījums ir līdz ar to pieņemts un 47. līdz ar to atkrīt. 48. grozījums. Arī šeit ir mutiskais grozījums, par to arī vispirms balsosim. Par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, balsojiet. Par mutisko grozījumu tagad mēs balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 22 pret 21. Ah, Mrs. Kratzer uh, no tiene tarjeta. Luego son 23 votos a 21. Tad mums ir 23 pret 21 balsi. Katrā ziņā 48. atkrīt, tagad 49. Četrdesmit devītais. Šeit bija liels sajukums, vai mēs lūdzu varam pārbaudīt, vai mēs lūdzu varētu pārbaudīt mutisko grozījumu par. Eh, tātad, mm, priekšsēdētājs saka, mutiskais grozījums eh, par, 80, par 48. par to balsojam tagad elektroniski. Se, se cierra el voto. Beidzam balsot. Un uh, ieskaitot Kratskundzi. Uh, 24 pret 19. Līdz ar to 48. atkrīt. Tagad mutiskais grozījums par 20. pāntu 3. punktu. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. Līdz ar to 49. grozījums atkrīt. 50. grozījums par? Pret. Atturs noraidīts. Tagad 51. par? Pret. Atturs noraidīts. 52. par? pret atturas noraidīts. 53. Svītrošanas grozījums par pret atturas pieņemts. 54. par pret atturas noraidīts. 55. par pret atturas noraidīts atturas Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Par 55. to mēs balsojam. Beidzam balsot. 24 par. 19 pret. 20 pret. Pieņemts. Tagad 56 par. Pret. Atturas Pārbaudīsim elektroniski. 56. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot, uh, pieņemts. 57. Šmitkuma grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 58. par, pret, atturas. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Divdesmit deviņi pār, trīspadsmit pret pieņemts. Piecdesmit devītais grozījums par, pret, atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 65. par pret atturas pieņemts. 68. par pret atturas pieņemts. Tagad 45. pāns, tur ir kompromisa grozījums iesniegts par pret atturas pieņemts. Enmienda numero 67 y pasamos a los considerandos. La enmienda numero 67. atkrīt tagad apsvērumu daļa, trešais grozījums par pret atturs pieņemts, ceturtais par pret atturās pieņemts. Tālāk par nākamo ir kompromiss, par uh, septītais grozījums. Kas par? pret atturās pieņemts elektroniskais balsojums. Pārbaudīsim. Divdesmit pieci pār deviņpadsmit pret. Tagad kompromiss grozījums, kas pār pret atturās pieņemts. 11. grozījums. Kas par pret atturās pieņemts? 12. grozījums. Mutisks grozījums par 39. apsvērumu. Un līdz ar to 12. Tātad vispirms, kas par šo mutisko grozījumu? par mutisko grozījumu. Vai kristīgie demokrāti var sadarboties ar mani? Tātad mutiskais grozījums par 39. apsvērumu. Jā, par to mēs nobalsojām. Tagad balsosim par mutisko grozījumu par apsvērumu 39. Septītā lapus. La lista presidente, no ah, ah, esta, la lista presidente. Tā ir priekšsēdētājs, tas ir priekšsēdētājs saraksts. Tātad 12. Eh, grozījums. Ja mēs balsojam par mutisko grozījumu, tad 12. grozījums atkrīt, tāpēc mēs vispirms balsojam par. A favor. En kontraste. Tātad par pret atturās. Ļoti labi. Pieņems. Un līdz ar to mums nav jābalso par 12. grozījumu. 13. Tāda pat procedūra. Mutiskais grozījums par, eh, kas par pret atturās pieņems. Par 13. nav jābalso. 60. apsvērums. Tā kā mēs nebalsojām par Ola Šmita mutisko grozījumu, bet mēs balsojām par referenta mutisko grozījumu, un pēc tam, pēc tam eh, bija jābalso arī par Ola Šmita grozījumu. Žanpol, ja mēs balsojam par mutisko grozījumu, tad nav jābalso par uh, Šmita kungu grozījumu. Mutiskais grozījums nav mutiskais grozījums par Ola Šmita grozījumu. Un eh, tā kā mēs esam nobalsojuši par mutisko grozījumu, tad pārējais atkrīt. Jā, tieši tā arī ir apstiprina priekšsēdētājs. 60. apsvērums jaunā versijā. Pirmais grozījums. Kas par? Pret atturās. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozījums atkarīgi, līdz ar to Balsojam par visu dokumentu kopumā ar izdarītiem grozījumiem. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 38 pār 3 pret. Līdz ar to esam pieņēmuši eh, šo dokumentu. Tagad elektroniskais uh, balsojums. Tātad uh, elektroniskais balsojums par normatīvo rezolūciju. Beidzam balsot. 36 pār 3 pret. Varam apsveikt atzinumu sagatavotāju es. Es este informe sobre independent assessment. Estudios de impacto. Eh, Garantija de los estudios de impacto. Tagad nākamais ir ietekmes novērtējuma neatkarīguma nodrošināšana. Efinkunga atzinums. Sākam balsot. Trešais grozījums par. Pret atturās. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tātad 22 pār 17 pret pieņemts. Otrais punkts, sākotnējais teksts, kas par pret atturās pieņemts. Treš, ceturtais punkts, um, manu un grozījums, kas par pret. Atturās, ne, pārbaudīsim tomēr elektroniski. 20 pret 20 šķiet. Priekšsādātāja kungs, es arī balsoju par iepriekšējo ziņojumu, bet man nav balsojuma karta un līdz šim neizšķīrās balsojums, bet tagad, kad tas tā izšķirās un tas ir mans grozījums, tad es gribētu tomēr pār to balsot. Tāpat kā Kratsas kundzei man nav līdz balsošanas karta, Pirmī tas nebija vajadzīgs, bet tagad uh, es gribētu tomēr teikt, ka es balsoju arī par iepriekšējo ziņojumu. Tātad 22 pret 20. Uh, Vācijas un Grieķijas sadarbība dažkārt izdodas ļoti labi. Paldies! That's up to, okay, that's up to you anyway, 20. Labi, nu, tas nu paliek jūsu ziņā tad. Uh eran 22 a favor, 20 en contra. Sí. Parágrafo 4. Ceturtais punkts, ceturtais grozījums, Tomas uh, eh, Manna grozījums. Kas par? Pret, atturās. Pārbaudīsim elektroniski. Tātad ceturtais grozījums. Más dos. Cierro el voto. Beidzam balsot. 21 pret 19. Tātad 21 pār 19 pret tiem, kam eh, nav līdzi eh, kartiņas, mēs tos pieskaitījām. Tagad piektais punkts. Atsevišķi balsojums pirmā daļa. Tātad eh, bez sekojošiem vārdiem, kas ir minēti jūsu balsojuma sarakstā. Sociālistu grupa vēlējās balsot atsevišķi par šo grozījumu. Balso, balsot pa daļām. That's a mystery because I have a split vote requested by the e S&D. Si, si, on a les partis. Ullman, that's you who had requested that. Ullman, you? Jūs to pieprasījāt atsevišķo ba eh, dalīto balsojumu. Manā balsošanas sarakstā ir teikts, ka mēs balsojam par pirmo daļu bez vārdiem only in cases where legislation is drastically changed during the co-decision procedure. Mēs balsojam par tekstu bez šiem vārdiem. Tā ir pirmā daļa. Un otrā daļa. Mēs balsojam par šiem vārdiem. Jā, tieši tā arī bija saka priekšsēdētājs. Tātad atsevišķi, tātad sadalīts uh, balsojums pa daļām. Pirm, vispirms mēs, balso, mēs balsojam par tekstu bez šiem vārdiem. Balsojam par tekstu bez šiem vārdiem. Par. Pret atturās pieņemts. Un tagad balsojam par šiem vārdiem. Kas par? Pret atturās. Pārbaudīsim elektroniski. Mēs dos. Cierro el voto. 21-19. A favor. 21 pār 19 pret. Pieņemts. Tagad pirmais. Tomas Māna, kas pār pret pieņemts. B. Apsvērums otrais grozījums. Tomas Māna, kas pār pret atturās Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. 24 pār 16 pret pieņemts. C apsvērums sākotnējais teksts, kas par? Pret. Atturās. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 21 pār 20 pret. D apsvērums. Sākotnējais teksts, kas par pret atturās. Pieņemts. Tagad balsojam par uh, grozīto dokumentu tekstu. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 27 par 11 pret 1 atturējies. Apsveicam referentu. Un tagad nākamais punkts, eh, jo esam beiguši balsot par šo, tātad nākamais balsojums. Nē, balsojums vēl nav beidzies. Labi, tā tad balsojam par konkurences noteikumu pārskatīšanu horizontālajā sadarbībā. 14. punkts. Tātad ievaddaļa. Pirmais grozējums, Andrēsa Švaba grozējums, pārprāt, turas pieņemts. Otrais par pret atturas pieņemts. Trešais uh, grozījums uh, sociālisti demokrāti mm, par pret atturas pieņemts. Ceturtais sociālisti demokrāti mm, par pret atturas atvainojiet. Otrais punkts, ordinālis teksts par pret atturas pieņemts. O trešais tagad punkts eh, satālsta demokrāti par pretaturas pieņemts, eh, ceturtais eh, grozījums ordinālais teksts par pretaturas pieņemts, mm, piektais punkts par pretaturas pieņemts, tad piektais Andrēs Švaba grozījums par pretaturas pieņemts. Balsojam par grozīto tekstu elektroniski, balsojam. Beidzam balsot. 40 par. Nav divas papildu balsis. Nav uh, neviens pret. Pieņemts. Tagad uh, pievienotais rezolūcijas projekts. Par pretātras pieņemts. Otrs punkts, otrs grozījums ar mutisko komentāru. Aicinām komisiju skaidri noteikt uh, pārskatīšanas procedūras beigas un tā tālāk pārpret atturas pieņemts. Trešais punkts. Sociālista demokrāti par pret atturas pieņemts. Ceturtais uh, punkts, eh, ordinālais teksts eh, par pret atturas pieņemts, eh, piektais punkts, ordinālais teksts par pret atturas pieņemts, sestais punkts, ordinālais teksts par pret atturas pieņemts, septītais punkts, un sociāls demokrāti šeit mums ir, un ordinālais teksts par pret atturas pieņemts, astotais punkts par pret atturas pieņemts, devītais grozījums sociāls demokrātā, tad pārpratā atturas pieņemts. Septītais grozējums par pret atturas pieņemts. Astotais grozējums par 11. punktu par pret atturas pieņemts. Devītais grozējums par 12. punktu par pret atturas pieņemts. 13. grozējums Lamberta kunga grozējums par pret atturas noraidīts. Sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. 14. Eh, eh, eh, punkts, 11. grozījums, Lamberta kunga grozījums par pret atturas noraidīts. 12. 12. grozījums, sociālisti demokrati par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Balsojam! Beidzam balsot. 20 par. Divas balsas tādas pieskaitu un pret 20. Tad 18 par. 23 pret. Nu, tad noraidīts. Pārsākotnē tekstu par pret atturas pieņemts. 14. punkts Lamberta 13. grozījums par pret atturas pieņemts. 15. punkts. Sākotnējais teksts par pret. Atras pieņemts. Uh, apsvērumā A līdz D par pret atturas pieņemts. Tad ievilkumē 1 līdz 13 uh, par pret atturas pieņemts. Balsojam par tekstu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 38 par, pret neviens. Pieņemts. Un tagad um, ir balsošanas beigas un nākamais punkts. terminado el. Hello, Peter. Terminado el voto, pasamos ahora a discutir. Tagad uh, balsošanas eh, ir, tagad balsošanas beigas, un mēs uh, turpināsim diskutēt par uh, ziņojumu par uh, konkurences politiku. 2009. gads Epinga kungs ir um, referents. Vai uh, Epinga kungs ir klāt? Lūdzu, jums ir vārds. Konkurences politika ir um, komisijas uh, pamatpolitika. Tā padara komisiju stiprāku. Bet kurš tad um, par to ir atbildīgs? Pīters Mandelsons, iepriekšējais uh, tirzniecības komisārs, faktiski sava granta trešais uh, cilvēks, uh, citējot uh, kad es pieradu pie situācijas, uh, visnopietnākais šķērslis um, bija kļūt par uh, mana manas uh, mājas saimnieku. Un, uh, uh, Pīters Skinners nav klāt, bet mēs zinām, ka Pīters Mandelsons ir um, um pieredzējis cilvēks, un nu, pat viņš sūdzējās. Un, kas tad notiek tagad ar komisāru Almūniju, vai viņš ir savs mājas saimnieks? Es balstos savā ziņojumā uz kolēģis ziņojumu, kas tika sagatavots iepriekšējā gadā. Nav atkal jāizgudro. Uh, rats. Uh, jautājums ir, kur mēs iesim tālāk, runājot par valstu palīdzību. Komisija ir pagaidu noteikumi krīzes situācijām, uh, bet cik, nu, pagaidu, ko tas nozīmē pagaidu pasākumu? Tas var turpināties ilgi, ja ne mūžīgi. Tad mūs interesē, uh, kas notiks ar pagaidu noteikumiem un kad tie tiks atcelti. Otrakārt, konkurētspējas konkurences politikas mēķis ir nodrošināt taisnīgus spēles noteikumus, lai šī politika kalpotu patērētājiem. Krīž, krīzes laikā tas ir mainījies. Dažreiz komisija izmanto konkurences politiku, lai restruktūrizētu visu sektoru, īpaši piemērojot uh, kritērijus, lai uh, sadalītu valstu palīdzību uh, kompānija mazina kompāniju uh, lomu un uh, darot to, uh, vietējie spēlētāji uh, kļūst uh, nezvien svarīgāki, uh, aplūkojiet uh, Flandrijas bankas. Mums ir nepieciešamas konkurētspējīgas struktūras, bet Eiropas konkurences politika vaina. Uh, mazina šīs iespējas. Un uh, mums, jā, mums jāpierāda, ka mūsu konkurences politika ir uh, kaut kas lielāks par finanšu koncepciju. Un uh, man interesē, kāpēc mēs vienmēr skatāmies uh, kaut kur ārpus Eiropas. Citādi var rasties risks jo dominējošā pozīcija nav kopsaucējs. Un um, var pat rasties ļaunprātīga izmantošana. Microsofts nevarētu Eiropu mantot, jo mūsu konkurences politika sadala Eiropu desmit daļās. Um, tātad mēs nerunājam par Eiropas politiku, bet par globālo politiku. Man interesē, kā tā var uh, Uh, dot labumus patārētājiem. Mums šeit nevajadzētu runāt par uh, principiem, bet uh, skatēties, kas konkrēti notiek ar politiku. Tad sodi um, tie tiek piemēroti attiecībā uz cilvēkiem, kas strādā un var zaudēt darba vietu, bet sodi mums nav vajadzīgi, lai padarītu komisiju svarīgāku vai piepildītu budžetu. Uh, Nu, manuprāt, eh, ar sodiem jāsoda tie, kas ir vainīgi, kas eh, veids pārkāpumus. Tā kā es teikšu, komisija, eh, jums jāpild jūsu saistības. Tad agrorūpnieciskais sektors. Eiropas Savienībai ir KLP. Es par to nediskutēšu principiāli, bet es zinu, ka agrorūpnieciskās kompānijas saņem lauksaimnieciskās subsīdijas, nevis uh, lauksaimnieki tās saņem. Pārtikas cenas ir diezgan augstas, un uh, pilsoņi finansē KLP, savukārt uh, no tās labumus gūst uh, agrorūpnieciskās kompānijas, un patērētāji tomēr maksā uh, veiklos uh, diezgan daudz par pārtiku, tā ka šeit ir zināmā dispartāte. Un mums jāievieš starpskatāmība runājot par patēriņu cenām. Es vēlos, lai komisija papētītu situāciju, lai palīdzētu patērētājiem. Paldies! Thank you to you, Mr. Epkins. Now Mr. Skārens, please. Paldies. Tagad eh, runās Karņakungs. Paldies. Paldies eh, referentam, paldies eh, visiem, kas strādā pie šī ziņojuma. Man ir trīs piezīmes šajā sakrā. Pirmkārt, par MVU sektoru un uh, to konkurenci. Mums tik tiešām nepieciešams palīdzēt MVU uh, sektoram, ieviešot uh, draudzīgākus konkurences noteikumus. Mēs zinām, ka šis sektors ir tas, kas palīdz radīt darba vietas. Mēs zinām, uh, Mums ir problēmas ar pārobežu aktivitātēm MVU sektorā. Tas ir jāapsvītro parlamenta ziņojumā. Un es piekrītu referentam, jautājums par sodiem ir um, jāizskata. Vai uh, liela soda tiešām ir efektīva vai tas ir vislabākais uh, veids, kā strādāt. Uh, ies, iespējams, daži no sodiem ir neproporcionāli, īpaši krīzes situācijām. Parlamentam par to būtu jāparunā. Enerģētikas tirgi. Konkurences ietvaros, konkurences politikas ietvaros mums eh, ir sarežģīta situācija. Mums trūkst gan starpsavienojumu, tīri fiziski, bet arī tur, kur ir šie starpsavienojumi, mums eh, ir grūti, grūtības ar piegādātājiem, jo Uh, mums ir dažādas definīcijas par uh, neregulēto klientu, uh, uz ko attiecas tarifa regula, reglamentācija, uz ko tā neatiecas, un trūks caurskatāmības. Ja piegādātājs X vēlas piegādāt klientam Y, tad transporta sistēmas operatoram bieži veidojas uh, tāda ļoti necaurskatāma kapacitāte, piegādes kapacitāte, un e, neviens nezina, vai šī prece galu galā nonāks e, tirgū. Tad, kas mums ir jādara? Mums jāpazemina e, šīs barjeras piegādātājiem, jāprunā par kapacitātes piešķiršanas necaurskatāmību. Nu, tad eh, tās ir pamatlietas, ko gribēju izteikt, bet man šķiet, ka eh, šis ziņojums iet pareizajā virzienā. Paldies! Thank you, Mr. Kariņš. Paldies, Kariņ kungs! Sančes presēdā lūdzu. Muchas gracias, eh, presidente. Paldies, priekšsēdātāja kungs. Jā, konkurence ir būtiska iekšējā tirgus kontekstā un arī lai nodrošinātu Eiropas Savienības globālo konkurētspēju un lai sasniegtu mūsu mērķus. Šis ziņojums, tur ir arī īpaša sadaļa, bet eh, tā kā vēl šeit nav runāts par eh, vispārējais intereses pakalpojumiem, un to mēs jau ilgāk laiku prasām no mūsu politiskās grupas. Uh, un uh, varbūt pārāk schematiski ir atsauce uz patērētājiem. Ir atsevišķa sadaļa par finanšu krīzi, un par to arī vajadzētu padomāt. Un uh, konkurences jomā uh, mums ir zināmā stabilitāte, tur ir uh, vienāds iespējas minētas, un konkurences politikai ir jāspēlē lielāka loma sektora stabilizācijā. Turklāt mums ir jāuzdod jautājums, kā izskatās ar kolektīviem sodiem. Par to bija ziņojums 2009. gadā, bija arī parlamenta rezolu, rezolūcija, un to nedrīkst aizmirst. Un ir bijuši arī paziņojumi no komisijas uh, puses, kas ir bijuši diezgan pretrunīgi. Uh, konkurētspēja un sodu jautājums ir jāizskata tuvāk, jo tas vienmēr ir tā precīzi jāizpēta. Dažos gadījumos varbūt tie ir pamatoti sodi, citos gadījumos varbūt ir, eh, varbūt jāmēģina drīzāk eh, eh, kaut kādu stimulu sistēmu veidot, lai būtu citāda rīcība. Un um, runājot par maziem video uzņēmumiem, tie tiek uh, ņemti vērā, un tas mums ir ļoti svarīgi. Mēs uzskatām, ka arī jautājumi, kas ir saistīti ar uh, pārtiks uh, ķēdi, ir uh, ļoti interesanti, un tie ir jāskata. Ir uh, atsevišķa grupa, kas par to strādā, un uh, mēs nonāksim noteikti pie secinājumiem, un mēs centīsimies iesniegt arī konstruktīvus grozījumus. Uh, lai uh, iekļautu arī to, ko mēs esam sasnieguši pēdējos gados, un lai dotu jaunu stimulus konkurētspējai. Paldies! Gracias, señor Sánchez Presidera, señor. Paldies. Eh, tagad uh, Intvelds kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribētu pateikties referentām, apsveicu viņu. Es domāju, ka visi saprot un redz, ka viņš un es kā iepriekšējā gada referenta uh, esam uz eh, viena viļņa. Pirms iedziļināšos detaļās, gribētu izteikt vienu vispārīgu piezīmi. Es domāju, ka mums uh, gandrīz identiskas debatas bija pagājuši gadu un varbūt arī pirms tam daudzus gadus tādas pašas debatas ir notikušas. Un uh, mēs noteikti labprāt uzsvērtu viens tos pašus punktus, bet viens no galvenajiem punktiem manā ziņojumā pagājušajā gadā bija tāds, ka mēs vēlējāmies, lai komisija ņem vērā to, ko parlaments saka. Mēs prasījām uh, konkrētus jautājumus, mēs prasījām ziņojumus, analīzi komisijai, uh, mēs pat atbildi nesaņēmām. Es tiešām atbalstu ļoti sadarbību gatavo at, attieksmi no, komisija, no komisāra puses, bet es gribētu arī kaut kādu rīcību redzēt. Ja Eiropas parlaments prasa atbildes, tad mums vajadzētu saņemt atbildes. Ja nu vienīgi komisija negrib mums dot atbildes, un tad viņi varētu tā arī pateikt, jo tad mēs varētu vienkārši iet un dzert kafiju. Es domāju, ka komisijai vajadzētu saprast vienu lietu. Eiropas Savienība mainās. Daudzās politikas jomās mums ir atšķirīgs lēmumu pieņemšanas veids, nekā tas bija pirms dažiem gadiem. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka mēs vēlamies, lai Eiropas uh, Savienības lēmumi būtu demokrātiskāki, leģitīmāki. Es nerunāju uh, tagad par konkurences jomu tikai, bet es domāju, ka komisijai būtu labi uh, pieņemt uh, to, zināšanai, ko saka šī tieši ievēlētā institūcija. Tagad par detaļām. Par valsts atbalstu. Es atkārtošu to, ko es teicu pagājušajā gadā. Subsīdijas lielā apmērā ir sniegts pēdējos gados daudziem sektoriem. Dažus gadus iepriekš komisijai izdevās uh, um, samazināt subsīdiju apjomu, bet mēs gribam zināt, lai uh, nodokļu maksātāja nauda tiktu iztērēta saprātīgi. Ziņojumi par to, kādi lēmumi, kuros uh, lietās ir pieņemti, par to mēs saņemam, bet mēs nesaņemam novērtējumu, kāda ietekme ir šiem lēmumiem. Piemēram, mēs konkrēti prasījām ziņojumu par uh, subsīdiju ietekmi uz uh, zaļo atlapšanu. Uh, Uh, vai mēs to esam panākuši, vai arī mēs esam vienkārši izšķērdējuši simtiem miljardiem eiro. Vai tad tas nav pamatots Eiropas nodokļu maksātāju jautājums? Kāpēc komisija nesniedz atbildi? Sektoru izpēte. Mēs uh, redzam, ka komisija laipni smaida, bet klusē, tad, kad mēs uh, prasām izmeklēšanas konkrētos sektoros, piemēram, interneta reklāmās un meklēšanā. Uh, Gadiem mēs jau to prasām. Ja komisija negrib tur sniegt atbildi, tad viņi varbūt varētu tā tikai pateikt. Un visbeidzot par uh, konkurences jautājumiem. Iepriekšējā gada ziņojumā, ja nemaldos, mēs prasījām visaptverošu paziņojumu vai priekšlikumu kopumu no Eiropas komisijas par sodiem. Bet ne tikai par sodiem, bet arī par citiem faktoriem, kas ietekmē uh, konkurences politiku. Un tagad mums būs, ja nemaldos, plēnārsēdē debatas par to. Vai nebūtu bijis labāk, ja komisija būtu nākus klajā ar kaut kādu veidu paziņojumu vai priekšlikumiem, lai dotu mums pamatu diskusijām? Tātad priekšsādātāja kungs, mēs varam diskutēt, balsot, iesniegt grozījumus un gal galā mēs nonāksim pie Eiropas parlamenta pozīcijas, bet kas šeit ir tiešām svarīgi, ir vai komisija grib klausīties. Ja nē, tad es gribētu to uzzināt. Paldies, Sofija. Esmu pilnīgi viensprāts ar to, ko saka referents Spāņu filozofi saka, veltīgi pūliņi novad pie melanholijas, un tādējādi mēs visi kļūstam melanholiski. Lūdzu, kolēģi. For, uh... Paldies, priekšsādātāja kungs, ka devāt man vārdu, lai reaģētu uz paustajām piezīmēm. Es piekrītu, ka mums ir jāskatās uz MVU pozīciju, tas ir ļoti būtiski, un es uh, pieņemu arī, ka pakalpojumu direktīva uh, ir ļoti svarīgs faktors šeit, jo MVU vajadzētu gūt labumu no pārobežu aktivitātēm. Tātad, ja pareizi tiktu ieviesta pakalpojuma direktīva, tad viņi to varētu darīt. Līdz ar to tas ir ļoti svarīgi. Tas ir arī iekšē tirgus komitejas jautājums. Par uh, sodiem un enerģētikas tirgu. Tiešām mēs piekrītam enerģētikas tirgu. Cilvēki maksā par daudz par enerģiju. Uh, jo nav tāda vienota Eiropas enerģētikas tirga. Tas vienkārši ne, nedarbojas. Es piekrītu šiem piezīmēm, un es ar nepacietību gaidu uh, Sančes kunga uh, piedāvājumu attiecībā uz cenu attīstību pārtikas sektorā. Tiešām ir uh, jāparaugās, kas tur notiek. Mums ir vajadzīgs vairāk informācijas, lai aizstāvētu patērētājs, jo, kā jau es teicu, uh, Eh, patērētāji tagad maksā divreiz. Viņi maksā par lauksaimniecības politiku un maksā arī augstas eh, lauksaimniecības produktu cenas. Intfeldes kundze, jā, es abrīnoju jūsu apņēmību uh, uzrāpties uh, konkurences ģenerāldirektorāta ziloņkalu tornī un to sagraut. Uh, Es esmu pieredzējis pēdējos gados, ka konkurence ir tāda kā svētā govs. Vispār runājot, eh, eh, komisāri neiejauc tajā, ko dara kompetences komisārs. Ja kompetences komisārs ir viensprāts ar komisijas priekšsādātāju, tad šis darījums jau ir noslēgts, tad tur neko nevar darīt. Vienīgi var protestēt savā dalību valstī, bet tas ir tikai tā zināšanai, neko nevar panākt. Uh, runājot par to, kas nāk no ārpuses, runājot par konkurences politiku, mūsu politika bieži vien e, nav saistīta ar to, kas notiek pārējā pasaulē. Tā darbojas tā kā autonomi, tā kā savā nodabā, bet bieži vien tiek aizmirsts, kas notiek, notiek pārējā pasaulē un neņemt vērā, uh, e, neņemt vērā globālās tendences. Konkurences politika šobrīd uh, vājina Eiropas kompānijas, un tās nevarēs konkurēt pasaules līmenī. Mums ir jābūt visaptverošam skatam un debatēm. Un uh, šai komitejai un parlamentam ir jāpiespiež komisija atvērt šo te ziloņkalu torni, uh, Uh, un paldies priekšsādātāji, es ar nepacietību gaidu uzklausīšanu, kas būs nākamnedēļ, un es un Intvēlds kundze noteikti piedalīsimies aktīvi šajās diskusijās. Paldies. Paldies, un tagad komisijas uh, vārdā dod vārdu komisijas pārstāvē. Lielas paldies, lielas paldies arī uh, referentam par sagatavoto dokumentu, kas, mūsuprāt, ir ļoti labi sagatavots un kurā ir pieminēti svarīgi aspekti. Vispirms es vēlētos atbildēt uz vispārējo prasību, kas tika vērst uz komisiju, proti, ka komisija nereaģē, ka tā neatbild uz Eiropas parlamenta rekomendācijām. Es vēlētos teikt, ka mēs novērtējam to, ka balsojums par uh, rezolūciju ir ir paredzēts tagad ātrāk, jo līdz ar to mēs varēsim ņemt to vērā tad, kad mēs e, sagatavosim un publicēsim savu ziņojumu. Tātad tas jau ir e, pozitīvs aspekts, un tas mums ļaus sniegt jums pienācīgu atbildi. Kas attiecas uz e, jautājumu tieši par pagājušā gada rezolūciju, tad es vēlētos teikt, ka mēs esam nosūtījuši detalizētu atbildi parlamentam priekšsēdētājiem, ekonomikas komitejas priekšsēdētājiem un, protams, arī, arī cienījumai deputātei. Es vēlētos, lai tas arī tiktu atzīts. Tālāk, kas attiec uz uh, pašu uh, ziņojumu tad mēs, eh, protams, novērtējam vispārējo atbalstu konkurent, eh, konkurences politikai kopumā. Mēs eh, ņemam vērā arī to, ka lielākajā daļā ziņojuma galvenā uzmanība ir pievērsta valsts palīdzībai un konkurences politikai krīzes apstākļos. Tas ir pilnīgi pamatoti. Un, kā jau daudzi pieminēja, konkurences politika ir ir nepieciešama, lai mēs nodrošinātu godīgus eh, noteikumus, tā skaitā arī ar partneriem pasaules līmenī. Kas attiecas uz pagaidu eh, ietvaru, pagaidu noregulējumu par to, ka varbūt eh, tam nebūs tik lielā mērā pagaidu raksturs. Es vēlos teikt, ka šis te pagāja termiņš beidzas decembrā, šā gada decembrī, un uh, noslēgumā komisija apkopos uh, un analizēs uh, visu informāciju par pagaidu noregulējumu. Šobrīd mēs uh, izvērtējam visus tos, visas tās atbildes, kuras esam saņēmuši, un attiecīgi pienācīgi tās izvērtēsim. Kā jau tika teikts, nākamajā nedēļā, 5. Um, oktobrī, vice um, priekšsēdētājs Almuņa ieradīsies šeit un atbildēs uz jūsu jautājumiem arī šajā jautājumā. Vēlos pievērsties uh, tam, kas izskanēja arī par mūsu vispārējo politiku uh, attiecībā uz uh, konkurences politiku un jo īpaši sodiem. Sodi tiek piešķirt galvenokārt domājot ar, par sabiedrības labumu. Tā, piemēram, gadījumos, kas attiec uz Eiropas Savienības budžetu, eh, es gribētu teikt, ka ar šiem sodiem mēs necenšamies eh, papildināt Eiropas Savienības budžetu. Jā, šie līdzekļi nonāk Eiropas Savienības budžetā, bet pēc tam tie tiek atmaksāti dalībvalstīm. valstīm Un tāpēc es gribētu teikt, ka šie sodi ir neitrāli, tiem ir neitrāls rezultāts. Tālāks, kas attiecas uz mazo un vidēju uzņēmumu nozīmīgumu un komentāru, kas izskanēja arī par uh, pārtiks uh, sektoru, vēlos uzsvērt sekojošo attiecībā uz enerģetikas jomu, kurā mm, referents uh, pauda savu neapmierinātību par pašreizējo situāciju dalībvalstīs, arī citi vēl komentē šo jautājumu. Es gribētu teikt, ka komisija ir ļoti aktīvi darbojusies un arī turpmāk ļoti aktīvi darbosies, lai nodrošinātu konkurences noteikumu ievērošanu šajā jomā, lai izvairītos no dominējošās pozīcijas ļaunprātīgas izmantošanas elektroenerģijas jomā, gāzes jomā, lai nodrošinātu efektīvu konkurētspēju. Mēs jau esam um, daudz strādājuši un arī centīsimies panākt visu iespējamo, lai, es, lai panāktu uh, elektroenerģiju par konkurētspējīgām cenām, ievērojot visus uh, vīdes aspektus un arī resursu aspektus. Lielas paldies! Thank you very much, Sofija. Lielas paldies, Sofija Lūdzu. Jā, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Jūs teicāt, ka komisija ir nosūtījusi atbildi personīgi referentam, proti tā biju. Es, es neesmu saņēmusi personīgi atbildi. Es atradu atbildi mēnešiem vēlāk, un tā patiesībā nebija atbildi, tas bija vienkārši rezumē par to, kādus lēmums ir pieņēmusi komisija, un tas nenozīmē, ka komisija ir izvērtējusi politikas efektivitāti. Uh, ja mums var būt visādi revolucionāri koncepti, bet ja jūs pieņemat lēmums, eh, kur nenovad pie mērķa, kur mēs vēlamies, ja jūs neizvērtējat to, kāda ir ietekme visai šai te publiski, eh, publiskiem atbalstam, ja valsts atbalstam, eh, tad kā mēs varam zināt, kā tas viss ietekmēs šo te piemēram, pagaidu pakotni, ko jūs pieminējāt, mēs visi zinām, ka tā nebūs nekāda pagaidu pakotne. Vai jūs esat izvērtējuši ietekmi, kāda ir valsts atbalstam, cik lielā mērā ir izdevies ar to panākt mērķus? Un vēl viens uh, konkrēts jautājums. Mēs arī nācām klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, kurās jomās mēs vēlētos, lai komisija nāk klajā ar pētījumu. Vēl viens ļoti specifisks jautājums, kur es uz, uzdevu un uz kur var atbildēt ar vienkārši jā vai nē. Vai būs Eh, vai tiks izm veikt izmeklēšana attiecīgajās nozerēs? Commission, please. Komisija, lūdzu. Concerning the impact. Kas attiec uz mūsu politikas ietekmi, jūs zināt, ka komisija kopumā, ka komisijai tik tiešām ir jāizvērtē ietekmes novērtējums pirms mēs uzsākam jaunu likumdošanas uh, Eh, procedūru. Un tas ir jautājums, kuru uzsver arī Barozo kungs kopš pagājušā gada. Mēs izvērtējam arī savu politiku. Jā, iepriekš tik tiešām konkurēt, eh, konkurences politika konkurences politikas jomā mēs īpaši nebijām pieraduši pie šāda veida prakses, bet jūs noteikti piefiksēsiet, ka mūsu nesenajās vadlīnijās, tā skaitā horizontālajās vadlīnijās, ir ietekmes novērtējums, un to mēs attiecināsim arī uh, uz mūsu uh, aktivitātēm nākotnē, tā skaitā arī uz valsts atbalstu. Tātad pirms mēs uh, sākam kaut ko, mēs izvērtēsim arī šo darbību. Un, uh, neslēpsim, ka to nav viegli paveikt. Mēs nesam vienīgie, kas cīnās un kas cenšas izvērtēt uh, konkurēt uh, konkurences politikas ietekmi ne tikai, uh, kas saistīts ar valsts atbalstu, bet arī ar citiem instrumentiem. Mēs to darām ne tikai tāpēc, ka mums tas ir jādara, bet arī tas ir tāpēc, ka tas ir ļoti svarīgi atklātībai, caurskatāmībai, grāmatvedības uzskaitēji un politikas efektivitātei. Kas attiecas uz nozaru pārbaudēm, tad tas ir lēmums, kas būs jāpieņem Almoņas kungam. Paldies! El ponente quiere hacer alguna observación final. Do you want to make an... Referents, vai jūs vēlētos izteikt uh, savus uh, noslēguma komentārus? Uh, Jā, e, es zinu, ka nākamajā nedēļā būs uzklausīšana, un es ceru, ka Entvelts kundze arī piedalīsies, un tad mēs varēsim runāt ar konkurences e, komisāru un mēģināt un viņu izpilst atbildes. Es atceros nelielu joku, kas savulaik izskanēja attiecībā uz e, tā laika komisāru Krūzes kundze, ka viss, ko ģenerāldirektorāts viņai sagatavo. Es un ka viņi to vienkārši nolasa. Es ceru, ka tas būs citādi ar pašreizējo komisāru, jo ja komisārs gluži vienkārši nolasa, ko ģenerāla direktorāts viņam sagatavo, tad ar to vien nepietiek, un tādā veidā politika ļoti attālinās no reālās pasaules. Tāpēc es priecājos par to, ka mums nākamajā nedēļā šeit ir paredzēta uzklausīšana, un noteikti nāksim klējā ar spēcīgiem paziņojumiem. Paldies! Lielas paldies Epinka kungam! Līdz ar to esam noslēguši debats par šo jautājumu. kāds tad ir uh, grafiks? Uh, grozījums var iesniegt līdz 7. oktobrim, pūkstens 17. Debats par grozījumiem notiks 26. oktobrī un balsosim komisijā, komitejā par, eh, par šo uh, jautājumu 30. novembrī un plenārsēdē tas varētu tikt izskatīts decembrī. Vai referents piekrīt piedāvātajam darba grafikam ļoti labi. Tādā gadījumā esam noslēguši diskusijas, vēl, vēl būtu kādi jautājumi, ko vēlties uzdot. Acīm redzot, nē, tad noslēdzam šās dienas komitejas sanāksmi, un mēs tiksimies atkal 4. oktobrī 2015. Paldies visiem!